Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, sāksim mūsu pēcpusdienas sanāksmi. Pirmais darba kārtības punkts ir numur 21. Viedokļu apmaiņa ar Eiropas pilsoņu pārstāvi, tiesības sargu Rēlijas kundzi par eksporta kredītiem. investigation on uh, the ex- Ombude arī veica izmeklēšanu par ekspertu kredītiem pēc dalību valstu lūguma. Tieši tādēļ šis jautājums arī šodien tika iekļauts mūsu sēdes darba kārtībā. Esmu patiesi gandarīts, ka Aurēlijas kundze ir ieradusies un pastāstīs, kas tad īsti ir noticis. Varbūt, ka viņa arī padalīsies ar tādiem kritiskiem vērtējumiem, ņemot vērā eksportu kredīta atbalstus Eiropas Savienībā. Paldies, labdien, dārgais Lankena kungs, godātie deputāti, paldies par šo uzaicinājumu. Saskaņā ar manu mandātu es nodarbojos ar administratīviem, ne politiskiem jautājumiem, un tādēļ mans darbs pārsvarā uh, nepārklājas ar jūsu aktivitātēm. Bet, ja tas galu galā notiek, mēs runājam par komisijas romu uh, īpašu, īpašas informācijas um, apkopošanā un analīzē. Šodien es par jums runāšu par kādu sūdzību, ko saņēma mans birojs, ņemot vērā to, ka uh, komisija um, sagatavoja jāgatavo ikgada pārskata par dalību valstu eksporta kredīta aģentūrām. Uh, 2016. gada februārī Eka Vač, starptautiska pilsoniskās sabiedrības organizācija koalūcija, man iesniedza sūdzību. Šīs aģentūras sniedz finansiālu atbalstu uzņēmumiem, kas, piemēram, piekopja uzņēmēju darbību attīstības valstīs un tiek uzskatīts, ka tāda privātā finansējuma ieguldīšana šajās valstīs varētu būt pārāk riskanta. Sūdzībā uh, tika paustas bažas par to, kā varētu um, saskaņot ekonomiku ekonomisko attīstību un labklājību šajās valstīs ar cilvēku tiesību un vides normu ievērošanu. Dalība valstis katru gadu sagatavo ziņojumus par eksporta kredītu programmām Eiropas komisijai, tās tiek iesniegtas un tiek pārbaudīts, kā tas atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Uh, Sūdzības iesniedzējs teica, ka komisijas pārskati nav pietiekami objektīvi, ņemot vērā Eiropas Savienības mērķus, runājot par cilvēktiesību un vidas aizsardzību. Veicot izmeklēšanu, es apzinājos, ka šī komiteja arī kritiski vērtēja komisiju 2013. gada jūnijā, kad Janiks Žado tika iecelts par referentu. Tādēļ es lēmu kopīgi ar komisiju veikt izmeklēšanu un divi ombudi Spānijā un Polijā arī veica paralēlu izmeklēšanu, skatoties, kā viņu dalību valstu administrācijas novēro aģentūras. Balstoties uz apkopoto informāciju, es secināju, ka komisijas pārskata process ir jāuzlabo. Es uzskatu, eh, ka tas, ko esmu atklājis, lielā mērā sasaucas ar jūsu komitejas viedokli, ko iepazinām 13. gada ziņojumā. Tādēļ pērnā gada maijā es izstrādāju trīs priekšlikums Eiropas komisijai. Komisijai ir jāapspriežas ar EEAS un pilsonisko sabiedrību, sagatavojot īpašu sarakstu ar visiem principiem, kas ir jāievēro saskaņā ar eh, pamatiesību hartu un noteiktajiem līgumiem jautājumiem. Otrām kārtām, ņemot vērā sadarbību ar dalību valstīm, komisijai vajadzētu sagatavot vadlīnijas, kas palīdzētu dalību valstīm sagatavot savus ziņojumus komisijai. Tam vajadzētu uzlabot komisijas analīzes saskaņotību un nacionālo ziņojumu izvērtējumu. Trešām kārtām komisijai vajadzētu uzlabot analīzi un izvērtējumu, eh, sagatavojot starp šos igadējos ziņojumus, kā tā piedāvā izskatīšanai parlamentam. Komisija sākotnēji mans priekšlikums noraidīja, sakot, ka tas nav īpaši saskaņā ar pašreizējo um, likumdošanas kontekstu. Es uh, atļāvos nepiekrist komisijai, un šī gada maijā mēs vēlreiz uh, šo priekšlikumu uh, iesniedzām kā ombuda ieteikumus. Es uh, balstījos pirmām kārtām uz uh, pirmo pielikumu atbilstoši šajā regulā, kur ir teikts, ka komisijai vajadzētu sagatavot ikgada pārskatu, eh, ko iesniegt Eiropas parlamentam, ņemot vērā saņemto informāciju, iekļaujot arī eh, saskaņotību ar EKAS un Eiropas Savienības mērķiem un saistībām, ņemot vērā gan cilvēktiesību, gan vidas aizsardzību. Otrām kārtām labas pārvaldības principi pieprasa kad citēju Eiropas Savienības institūcijas veids izvērtējumu, tai jābūt, tam jābūt akurātam, objektīvam, neatkarīgam un balstītam uz atbilstošu informāciju. Ja likumdošanā nav noteikti konkrēti vienoti ziņojumu sagatavošanas standarti, tas nenozīmē, ka komisija nevar, vari, nevar darīt ko vairāk kā noteiktais minimums. Un, e, Izvērtējumam ir jābūt balstītam uz pamatotiem faktiem un atbilstošajām vadlīnijām saskaņā ar dalību valsts prasībām. Uh, Diemžēl šie ziņojumi eh, neļauj veikt tādu pietiekamu neatkarīgu un objektīvu analīzi. Tādēļ es eh, konstatēju, ka komisija nav eh, savu pārvaldību veikusi pietiekami labi. Un nesen es arī saņēmu komisijas atzinumu par saviem ieteikumiem. Komisija joprojām uzskata, ka saskaņā ar regulu tā nedrīkst pieprasīt. Uh, uh, konkrēta informācija no dalību valstīm. Bet ir jāuzlabo um, ziņošanas procedūras un jāizteno mani ieteikumi. Un es uzskatu, ka arī ziņošanas metodoloģija var uzlabot. Tādā veidā varētu sagatavot uh, tādu specifisku sarakstu, kas attiektos tieši uz ekspīta kredīta aģentūrām sadarbībā ar Eiropas ārējās darbības dienestu. Procesa laikā komisija tāpat konsultēsies ar pilsonisko sabiedrību. Un visu beidzot komisija teica, ka ir gatava šo jautājumu pārskatīt, ja uh, šī regula 1233 uh, tiks pārstrādāta. Tā kā uh, komisijas solījumi pilnībā nevar atrisināt uh, visas manis uh, izceltās problēmas, es patiešām esmu ļoti priecīga uh, tomēr esmu priecīga par panākto progresu. Un eh, arī vakardien es eh, saņēmu sūdzības iesniedzēju komentārus par komisijas atbildi. Pirmām kārtām sūdzības iesniedzēji ir noraizējušies, eh, ka komisija turpinās izvērtēt atbilstību, pat ja tā nevarēs veikt pilnīgu izvērtējumu. Otrām kārtām viņi ir noraizējušies uh, par to, ka dalību valstīm nevajadzēs pārskatīt šo atjaunināto sarakstu, kas ir jāiesniedz komisijai. Un galu galā es ceru, ka šis jautājums tiks atrisināts ļoti eh, drīz. Eh, ar lielu prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tāda būs. Paldies! Perfekti! Šķiet, ir kaut kāda nesaprašanās vai viedokļu atšķirības starp ombudi un komisiju. Es ceru, ka komisija mums varēs paskaidrot, kur tad slēpjas šī problēma. Vārtā kungs no Tirzniecības ģenerāla direkcijas ir ieradies, dod jums vārt, Vārtas kundze uz piecām minūtēm. Paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Paldies par jūsu ievadrunu. Un šis jautājums nepie nesaņem to uh, uzmanību, kas tam pienāktos. Mums ir uh, bijusi, protams, arī uh, zināma viedokļa apmaiņa ar Aurēlijas kundzi. Mēs atbalstām caurskatāmu eksporta kredītu politiku, kas pilnībā ievēro Eiropas Savienības mērķus un vadlīnijas. Tur nav pilnīgi nekādu šaubu. protams, ir arī jāsaprot, ka regula mums uzliek zināms pienākums un uh, ir jāievēro arī ierobežojumi. Ombuds kundze citēja pirmo, uh, pirmajā pielikumā uh, minētās atrunas, un uh, viņa arī citēja šos vārdus, balstoties uz šo informāciju. Tie ir četri maģiski vārdi, burtiski, un ir noteikts, kāda veida informācija dalību valstīm ir jāpiedāvā komisijai. Proti uh, dati, kas ir uh, saistīti ar. Um, atbildību un garantējām, un arī to, kā tiek ievērot likumdošana. Tas viss ir atrunāts regulā. Tāpat dalību valstīm ir um, jānorāda, vai uh, šo aģentūru darbībā tiek ņemti vērā iespējamie riski, kas varētu tikt nodarīti vidēji. Un regula mums uzliek um, zināms ierobežojumus. Mēs nevaram prasīt vairāk nekā tas ir atrunāts regulā. Mēs nevaram tādēļ pieprasīt no dalību valstīm vairāk informācijas, ja regula to neļauj. Mēs ļoti rūpīgi iepazināmies ar parlamenta rezolūciju, uzklausījām pilsonisko sabiedrību un arī eksporta kredītu darba grupā ar dalību valstīm to esam pārunājuši neskaitāms reizes, bet mēs neredzam nekādu vēlmi šo obligāto sarakstu tabulu pārskatīt. Uh, Un arī e, dalību valstis nevēlas mainīt e, ziņojumu sagatavošanas procedūru. Tātad mēs šo varam e, sagatavot ļoti burvīgu veicamo pienākumu sarakstu, bet ja tas netiek ievērots, tad nu, tas nebūs galīgi produktīvi. Mums, protams, ir arī jābūt labākai informācijas sniegšanas procedūrai. Un mēs Nesam arī nekad saņēmuši sūdzības šajā sakarā, ka Eiropas uh, Savienības likumi būtu tikuši pārkāpti. Ja vien padome nav gatava pārskatīt šos kontrols sarakstus, un uh, tos papilnāt ar tādiem datiem, kas vēl regulāri nav minēti, mēs neko nevaram darīt lietas labā. Mēs jūs ļoti labi saprotam, mēs saprotam jūsu rūpes, bet mēs vieni paši neko nevaram panākt. Paldies! So, um... Paldies! Tātad komisija nav vainojama tajā. Vismaz viņi paši tā apgalvo. Iedokungs, kur jūs domājat? Si, uh, merci infiniment. Liels paldies. Uh, ombude vai ombude, es labāk teiktu ombude, jo uz, uz jūsu plāk, uz plāksnīs jums priekšā es redzu rakstīts ombuds, bet šobrīd Mēs esam pabeiguši sarunas pozitīvā veidā par ārvalstu investīcijām, pār kontroli, Eiropas koordināciju attiecībā uz ārvalstu investīciju filtrēšanu Eiropas Savienībā. Pirms pāris gadiem, kad bija runa par to, ka Eiropas tiesībās tiek transponēts SAO vadlīnijas par uh, aģentūrām kredītiem, kredītu eksportam, Parlaments sāk skatīt šo dosie uzskatot, kā acīm redzam šīs aģentūras um, atbilst nacionālai kompetencei, taču tad, kad tās piedalās Eiropas Savienības ārējā darbībā, to, to darbībai ir jānotiek saskaņā ar 3. un 21. līguma pantiem. Un Šajā sakarā tika uzsāktas sarunas, no kurām izrietēja, ka nevar būt eksporta kredīta aģentūras koordinācijas e, Eiropas līmenī, bet mēs uzliekam atbildību gan vienlaicīgi dalībvalstīm, gan komisijai, lai pārbaudītu un kontrolētu to, ka šīs aģentūras un to darbības atbilst līguma mērķiem. Kopš tā laika, diemžēl, ir sagatavoti pieci ziņojumi, no kuriem skaidri izriet tas, ka komisija katru reizi bija ar vienu un to pašu praktiski slēdzienu, kā jūs to e, norādījāt, sūdzību nav, līdz ar to līguma tiek ievēroti. Mums tas nešķiet atbilstoši ne noteikumu burtam, ne garam. Un komisijā sniegtu dalību valstīm vadlīnijas, lai ievērotu kas jāievēro sagatavojot ziņojumus un balstoties uz to komisija pārbaudītu šos ziņojumus un konstatētu, vai tie atbilst līgumiem. Un katrā reizē tas bija Eiropas parlaments, kurš pauda savu neapmierinātību ar komisijas darbu šajā aspektā. Esmu gandarīts par to, ka asociācijas ir vērsušās pie ombudes un jūsu slēdzieni saskar ar parlamentu slēdzieniem. Un arī šajā jomā saskan mūsu e, nesaskaņas un frustrācija. Es saprotu, ka dalībvaldību sarunas ir sarežģītas, jo tad, kad mēs interesējāmies pār uh, to vai citu aģentūru, tad eh, spēlē pie, ienāk eh, nacionālā suverenitāte. Bet šodien nacionālā suverenitāte nav pretrunā ar Eiropas vispārīgajiem interesēm. Un tad, kad jūs mums sakāt, ka gaidāt no padomas labo gribu, lai iespējams grozīt projektu eh, sa, eh, sarakstus vai vadlīnijas, tas nav tas, ko mēs gaidījām. Mēs no jums sagaidām, kā no ombudas, iesniegt padomē gan vadlīnijas, gan tas. tas Eh, sarakstu ar elementiem, kas ir jāiesniedz sa saistībā ar šīm kredīta eksporta aģentūrām. Šeit būs caurskatāmība, šeit būs sadarbība, nekādā veidā nepārkāpjot nacionālās suverenitātes kredīta eksporta aģentūrām. Un šeit mēs, kā parlaments, pilnībā atbalstām Eiropas ombudas slēdzienus un Es ceru, ka mūsu komiteja pieņems lēmumu turpināt darbu pie šī ziņojuma, un mēs formāli varēsim atkal strādāt ar šo dosie, lai uzliktu par pienākumu komisijai un caur to dalību valstīm ievērot tos noteikumus, kādi tika pieņemti starp visām trim institūcijām. Paldies! Vai ir jautājumi no deputātiem? Anna Minēra. Anna Minēra. Uh, misschien niet zozeer. Varbūt tas uh, nav jautājums, bet drīzāk reakcija uz jūsu teikto. Uh, Jāsaka, ka tā ir Eiropas komisijas slikta administrācija, un tas patiešām ir nopietns pārkāpums. 12.33 regula nosaka, ka komisijai ir katru gadu jāsniedz uh, ziņojums informācija par kredīta aģentūrām, par eksporta kredīta aģentūrām, un uh, bieži vien šie ziņojumi netiek pietiekami labi un objektīvi. Uh, sagatavoti un nevar patiešām gūt tādu pilnīgu pārskatu, vai tiek ievērotas visās valstīs cilvēktiesības un arī vides normas. Inta komiteja 2013. gadā arī kritizēja ECA slikto ziņojumu kvalitāti. Pilnīgi nekas nav uzlabojies, un tas ir ļoti bēdīgi. Mums tagad ir jāveic parlamentārā kontrola, un mums tas ir jāuztver nopietni. Uh, Es eh, atbalstu ECA Watch Network eh, priekšlikumu veikt pamatīgu kontroli, un ja eh, Žado kungs saka, ka ir jāpaplašina kontrols saraksts, nu lūdzu, tad iesniegsim priekšlikumu padomē. So, perhaps... Varbūt uh, uzdošu jautājumu komisijai. Jūsu ieteikums parlamentam, kā rīkoties lūgt jaunu versiju likumdošanai, nosūtīt vēstuli komisijai, norādot, ka jums ir jāstrādā, jārisina jautājums ar dalību valstīm. Kādā veidā jūs domājat stāvokli uzlabot? Manuprāt, šobrīd tas nav apmierinošs un arī jūs to norādījāt. Paldies! Es eh, negribētu parlamentam norādīt, kā tam ir jāveido savu politiku. Un es nevaru pateikt, kāda varētu būt komisijas ietekme uz dalībvalstīm šajā sakarā. Šeit nav runa par vienošanos ar komisiju, bet gan ar padomi. So you jūs eh, tā tad labāk dodat priekšroku likumdošanas pārskatīšanai, lai mēs saņemam labākus ziņojumus atbildi. Mums ir jāredz, vai viena paragrāfa pārskatīšana 60 lapušu dokumentā būtu pietiekama, kā jūs zināsiet Eh, procedūras ir grozītas un iespējams, ka tas pieprasītu vēl lielākus grozījumus. Mēs neizslēdzam regulas pārskatīšanu. What, uh, of... Un ko uzskata ombude šajā sakarā? No savas puses pāris lietas. Komisija piekrīt analīzē, kas izskanēja. Mēs eh, nevaram vienoties par eh, noteikumu robežām, bet vajadzētu mēģināt tā, kā mums bija runa par to, kā pirmajā pielikumā ir norādīts, ka komisija gatavo. Uh, sagatavot eh, ziņojumu parlamentam, balstoties uz uh, tiem un citiem elementiem. Ziniet, grā, filmu var balstīt uz grāmatas, bet tas nenozīmē, ka tie ir vienīgi elementi, kas ir jāņem vērā. Un, manuprāt, pirmkārt ir jāņem vērā lietu loģika. E, no, regulā ir noteikts, ka ir jābūt pienācīgai informācijai. E, un tālāk jūs sakāt, ka pastāv šeit neatbilstība, tad mēs uzskatām, ka jūs varat darīt vairāk šajā jomā, bet mēs neesam pārliecināti, ka jūs to esat mēģinājuši. Tādā gadījumā esmu pārliecināts, ka mēs vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma vai ar rezolūciju vai citādi vēl vienosimies, kā tas notiks ar kor starp koordinatoriem, bet trīs gadi bez jebkādas uzlabošanās mūs neapmierina. Mēs vēlamies skaidru parlamentu nostāļu. Paldies un veiksmi darbā! So, next item. Nākošais darba kārtības punkts ir ilgtspējības līgums Bangladešā un tā ieviešana. Šis ir viens no paraugiem, kur mēs esam sekojuši notikuma attīstībai pēc Rana Plaza notikumiem, tika noslēgts globālais līgums, tad jūlijā Bangladešā notika sanāksme un tur piedalījās uh, eh, komisāra Malmstrēma, piedalījās mūsu referents, komisija sagatavoja piekto tehnisko ziņojumu un tagad savlaicīgi pēc ziņojuma publicēšanas mēs varam diskutēt par stāvokli, jo mums ir jārunā par nākotni esošajam nolīgumam, par koordināciju, par to, kas norit, un arī jārunā par visai garo sarakstu ar nenovērstajiem trūkumiem. It īpaši tas attiec uz um, darba tiesību jautājumiem un arī citiem. Šajā sakarā ir ieradies arī Bangladešas vēstnieks. Sveicam viņu mūsu sanāksmē. Un Vispirms mēs uzklausīsim vēstnieku, pēc tam došu vārdu ārējās darbības dienestam, pēc tam ģenerāla, treju ģenerāla direkcija. Bet vispirms vārds vēstniekam. Astoņas minūtes ir jūsu rīcībā. Thank you, uh, much, Paldies, priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti. Ar lielu prieku es pieņēmu interkomitejas uzaicinājumu, lai runātu par pašreizējo stāvokli ar ilgtspējības slīgumu un it īpaši par to, kā mēs strādājam, lai uzlabot stāvokli Bangladešas eh, apģērbrūpnīcās un kāda šeit ir loma Bangladešas lemiestādēm. Vienošanās tika parakstīta 2013. gada maijā ar finansējumu. Tas tā bija vienošanās starp globālajiem zīmolturētājiem, mazumtirgotājiem un rotbiedrībām, lai nodrošinātu drošu darba vīdi. Bangladešas valdība atbalsta starptautisko partneru sniegto palīdzību, lai uzlabotu darba vietu drošību visās ekspo uz eksportu orientētajās fabrikās. Būtiski ir atzīmēt to, ka šī vienošanās attiecas uz aptuveni, uz vairāk nekā tūkstot apģērbu fabrikām. Un no tām eh, uzlabošanās ir panākt 890 gadījumos kopā 80%. Eh, vienā no aspektiem un 91% otrā no aspektiem. Kopumā šeit ir jārunā par to, kā lielā mērā tika izmantota nacionālās iniciatīvas, lai uzlabotu atbalsta pasākumu ilgtspējību. Eh, Bangladešas valdība izveidoja koordinācijas eh, grupu ar departamentu, kurš veic fabriku inspecēšanu, ko mēs devējam par DFI. Šī koordinācijas eh, grupa šobrīd darbojās un uzrauga progresu korektīvajā plānā fabrikās un pakāpeniski pārņem e, vienošanās fabriku, e, fabriku vienošanās tekstā norādītās atbildības pēc pārējais perioda. Bangladešas valdība ir ievērojami palielinājusi cilvēku resursus un arī budžetu pēdējo piecu gadu laikā, lai stiprinātu difi kapacitātes. Departamenta budžets ir piecas reizes pieaudzis un sasniedz 679 jaunas darba vietas šobrīd cilvēku resursi sasniedz ap veselu tūkstotu vienību papildus inženieriem, kuri strādā pie korekcijām, ir papildus 60 citi jauni inženieri, sākuši darbu, lai atbalstītu šos pasākumus. Bez tam SDO m, mm, piešķir savus inženierus, no kuriem seši jau darbi ir sākuši un vēl mēs gaidām 41 inženieru drīzumā. Pārējais uzraudzības komiteja ir izveidota pagājušā gada pēdējā ceturksnī, piedaloties valdības, strādājošo un fabriku īpašnieku pārstāvjiem. Lai šos jautājumus risinātu. SDO un Bangladešas darbdevēja federācija arī šeit piedalās kā dalībnieki. Mēs apzināmies, ka tika iesniegta prasība vienas no fabrikām sakarā Bangladešas augstākajā tiesā kas eh, izdevā rīkojumu ņemt vērā pārējais nolīgumu un pabeigt darbu līdz 30. novembrim. Sešu mēnešu laikā pārējais norīgums darbojas saskaņā ar valdības plānu un pārejas uzraudzības komitejas vadībā. Mēs saprotam, kā akord meklē atbalstu Bangladešas augstākajā viet, eh, tiesā darbības, darbības pagarināšanai. Mēs ceram, ka notiks akorda darbā veiksmīga turpināšana un arī attiecīgās eh, atbildības uzņemsies Bangladešas attiecīgā iestādes. Tāpat nacionālajām valdībām ir pienākums nodrošināt fabriku drošību. Šī gada vidū, jūnijā, notika 4. augsta līmeņa sanāksme šeit Briselē attiecībā uz ilgspējīgas līgumu. Tajā piedalījās Eiropas tirzniecības eh, komisārs un Bangladešas tirzniecības ministrs. Partnerības stiprināšanas ar Bangladešu un Eiropas Savienību palīdzēs stiprināt atbildību, atbildīgu pārvaldību apģērbu ražošanā un palīdzēs nodrošināt labāku, drošāku aprites un piegādes procesu. Turklāt ir arī izdarīti vairāk grozījumi Bangladešas darba likumdošanā Par to jau ir sagatavot attiecīgie paziņojumi. Bangladešas valdība tāpat sadarbojas ar SDO, lai attīstītu apdrošināšanas schēmu apģērbu nozarē strādājošajiem. Un tiek uzlabota valsts eh, darba trauma apdrošināšanas schēma un šobrīd notiek tās ieviešana. Bangladešas valdība piekrīt tam, kā kompensācijas par ievainojumiem un nāvis gadījumiem darba vietā ir pamat, viena no pamatiesībām visiem strādājošajiem. Šādi atgadījumi nozīmē lielas izmaksas un prasa atbalstu no visām iesaistītajām pusēm, kā arī ir vajadzīgi nepieciešami resursi, lai to varētu īstenot. Ministrijas un attiecīgie departamenti strādā, lai nozars cilvēki nozarē strādājoši varētu labāk apzināt eh, šo procesu. SDO sadarbojas ar Bangladešas valdību, lai izveidotu eh, pastāvīgu darba negadījuma apdrošanās sfēru, tīpaši apģērba ražošanas e, nozarē, un šie pasākumi izriet no Rana plasā kompensācijas nolīguma. Savā sanāksmēs ar Intā deputātiem agrāk es jau biju norādījis, ka Bangladešas apģērba rūpnīcas un nozare ir būtiski investējušas korektīvajās darbībās, tomēr, ja mēs sakojam tām cenām, kas tiek maksātas pār viņu ražojumiem, to rezultāts nav iepriecinošs. Mēs lūdzam, uz, ceram uz jūsu atbalstu, lai Bangladešas apģērba ražojumi varētu tikt ražot labākos apstākļos. Tas ir ļoti būtiski un it īpaši tas attiecas uz darba vietu drošību. Bangladešā vēlas turpināt savas attiecības ar Eiropas Savienību, balstoties uz savstarpēju cieņu un respektu. Paldies vēstniekam, un tagad es dodu vārdu uh, E, komisijas treju ģenerāla direkcijas pārstāvēji. Man, e, labi pēcpusdien, dāmas un kungi, pirms sniedzu ātru pārskatu pār ilgspējības kompaktu. Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam, īpaši pateicos uh, deputātiem, Inta komitejā par viņu konstruktīvo iesaisti, par konstruktīvo atbalstu visās aktivitātēs, kas ir saistītas ar šo kompaktu. Man šķiet, ka mēs ejam vienā virzienā un mēģinam arī visā veidā atbalstīt partnerus no Bangladešas, kā minēja vēstnieka kungs ilgspējības kompakta ceturta augstā līmeņa sanāksme būs mums arī iespēja izrunāt šos jautājumus augstā līmenī. Piedalījās komisārs, piedalījās arī darba ministrs no Bangladešas, un tad, nu jā, pēc šīs sanāksmes mēs redzam, ka kompakts uh, tik dažādi piemērots. Nu, no pozitīvās puses Bangladeša ir progresējusi, nu, kas attiec uz darba drošību un veselību. Darba attiecības arī uzlabojušās, ņemot vērā, ka tika uzsākt šis kompakts, nu, piemēram, pār grozījumu pieņemšanu Bangladešas darba likumā un īstenošanas notikumos, kā arī trīspusējā konsultatīvā padoma ir izveidota, kā arī operacionālās procedūras ir pieņēmtas negodīgas tirsniecības un darba prakses jomā, arī izveidotas sarodu biedrības. Eiropas komisija pauda savus nopietnās bāžas par nepietiekamo progresu galvenajos darba tiesību jautājumos, un komisija ļoti skaidri pateica kompakta sanāksmē, ka Bangladešas apņēmība un saistības starptautiskā darba organizācijā ir jāievēro īpaši, kas attiec uz asociācijas brīvību un uz uh, koplīgumiem. Komisija aicina Bangladešu steidzami risināt eh, trūkumus, pieņemot nepieciešamos juridiskos eh, noteikumus un iedarbīgi arī tos īstenot. Man ir prieks tagad dzirdēt, ka uh, darba līkums ir pieņemts. Eiropas, jau arī parlaments pieņēma šos likumus, bet tie bija bengālī valodā, līdz ar to vajadzēja tos iztulkot, un tad arī bija jāskata, kāds ir šo likumu teksts, un tad kompaktā, jā, mēs redzējām, Bangladeša paziņoja eh, minimālo uh, Uh, līdzdalību, lai izveidotu arotbiedrību, un tie būs 20% no vienas rūpnīcas darbiniekiem. Tas ir mūsuprāt solis uz priekšu. Mēs arī mudinājām Bangladešu turpināt strādāt un vēl arī samazināt šo slieksni līdz 10%. Mēs arī mudinām Bangladešu aizsargāt strādājošos pret pret uh, dažādu veidu diskrimināciju, um, jānodrošina asociācijas brīvība un uzstājam arī uz to, lai tiktu mazināts arotbiedrību nu, reģistrēšanas nu, noraidījumu skaits. Tas vēl joprojām ir visai liels attiecībā uz ugunsdrošību un ēku drošību. Bangladeša Arī atbalsta privātā sektora iniciatīvas, arī mēs atbalstīsim šos centienus. Un tad arī raudzīsim, lai arī tiesu sistēma labi darbotos. Un tālāk, runājot arī par kompaktu sanāksmi, komisija jau pauda savas bāžas par potenciāli. Um, iespējamo tiesas slēgšanu, par to, ka nepieciešams arī Akropa birojām palikt operacionālam. Mēs ceram, ka pēc tam, kad uh, akort arī tiks izskatīts augstākajā tiesā, tad arī šī tiesa varēs uh, palikt Bangladešā. Pieņemam, jā, zināšanai to, ko tikko teica vēstnieka kungs par to, Um, kā ir uzlabota administratīvā kapacitāte, taču tiesās ļoti ilgi, tad vēl ir jāgaida šīs pārsūdzības rezultāti. Tātad visu to, ko es teicu, esam nosūtījuši to arī cita veida kanālos, tā, skaitamai, tā saucamajā pie, 3 plus 5 grupā, kas tikās oktobrī, un arī tad mūsu sacītais ir iekļauts arī jaunākajā dokumentā par šo ilgspējības kompaktu. Jau priekšsēdētājs arī to minēja, šo dokumentu publicējām šī gada septembrī. Paldies, tagad EADS pārstāvs. Mr. Chair and honorable members. Priekšsēdētāji kungs, dāmas kungi, deputāti. Es gribētu sākumā pateikties Eiropas parlamentam, īpaši šai komitejai par to, kādu politisku uzmanību pievēršat Bangladešai un cik aktīvi strādājat šai jomā. Pavisam nesen runājot par pieņemto rezolūciju 15. novembrī Eiropas parlamentā, mēs redzam, ka Jūsu interesi šajā failā arī palīdz mūsu darbā. Eiropas Savienībai ir ļoti senas attiecības ar Bangladešu. Mēs gribētu izcelt, ka mūsu politiskā apņemšanās ir pastiprinājusies pēdējo mēnešu laikā bēgļu krīzes sakarā. Augstā pārstāve Mogherīnī kundze tikās ar Bangladešas premjerministru Hasina kungu septembra beigās Ņujorkā, uh, divkārt ir tikusies ar ārlietu ministru. Augsti novērtējām Bangladešu, uh, Bangladešas valdības un iedzīvotāju uh, darbu uzņemot roingas bēgļus. Eiropas Savienības sniedz arī nopietnu komentāro atbalstu Bangladešā bēgļu nosūtīšana atpakaļ uz viņu izcel, izcelsmes vietām joprojām ir sarežģīta, bet atgriešanās ir jābūt brīvprātīgai un atbilstīgai starptautiskiem noteikumiem. Protams, galvenais ir, lai Mjanmā būtu visi nepieciešamie apstākļi, lai viņi varētu atpakaļ uzņemt eh, šos cilvēkus. Arī par eh, um, Uh, legālo migrantu atpakaļ nosūtīšanu uz Bangladešu. Mēs strādājam ar Bangladešas iestādēm, lai nodrošinātu šo atpakaļ nosūtīšanu un sagaidām, kā Bangladeša arī standarta operatīvo procedūru piemēros, lai sasniegtu konkrēts rezultāts. Cilvēktiesība ir mūsu dialogā ar Bangladešu absolūta prioritāte. Kā pozitīvu attīstību mēs redzam to, ka valdībā kopā arī strādā pie šiem jautājumiem, regulāri paužam arī savas bāžas kopīgajos paziņojumos, kas ir pieņemti mūsu cilvēktiesību dialogā aprīlī un diplomatiskajās konsultācijās, kas notika Dakā jūlijā. Iestādes apņēmās risināt problēmas cilvēktiesību politikās, taču situācija pro, rada joprojām satraukumu un ir ļoti daudz vēl darāmā. Redzam, ka pieaug izaicinājumi tuvojas arī parlamentu vēlēšanas. Turpinām dialogu ar Bangladešas valdību. Esam arī to minējuši mūsu publiskos paziņojumos. Turpināsim to arī darīt. Gatavošanās parlamenta vēlēšanām. Bieži ar to regulāri runājam ar Bangladešas iestādēm, eh, lai vēlēšanas būtu iekļaujošas, uzticamas, caurskatāmas, objektīvas un kā arī tiesu par eh, cilvēku asociāciju un vārdu brīvība tiktu aizsargāta. Lai pilsoniskā sabiedrība varētu arī izpausties par darba tiesībām, Bangladeša pieņēmus pasākums, lai uzlabotu situāciju, redzam nopietnu progresu veselības drošības jomā. Valdībai pilnībā ir jāizteno starptautiskās darba organizācijas rekomendācijas, īpaši, kas attiecas uz asociācijas brīvību un kas attiecas uz to, ko teica pareizi arī komisija par um, Bangladešas darba likuma pielāgošanu starptautiskās darba organizācijas noteikumiem. Esam runājuši par šo Bangladešu arī uh, cilvēktiesību dialogā, diplomātiskajās konsultācijās un tad arī strādājam roku rokā ar komisiju. Tā arī turpinās vēlties. Always. Uh... Kā vienmēr. Un tagad lūdzu Kārim Kungs. Chairman, thank you. Uh... Paldies priekšsēdētāji. Es nezinu, cik daudz laika man ir atvēlēts manai runai. Tā tad, acīm redzot, beztermiņa, neierobežots laiks. Uh, Labi, es pieturēšos pie jūsu ierobežojuma. Es arī priekšsēdētāji vēlos šeit sveikt vēstnieka kungu un mūsu māsu institūcijas. Prieks, ka visi ir šodien ieradušies. Priekšsēdētāji, nu burtiski man tiešām ir jārunā tagad arī tas, eh, ko tagad domāju, proti varu darīt kaut ko vieglu, ko darīja arī pārējās institūcijas, proti es tagad varu nākt klajā ar ļoti līdzsvarotu vēstījumu, kur eh, varētu eh, iespēja tad Bangladešai lasīt starp rindiņām un tad runāt tādā veidā ļoti diplomātiski. Tālāk par uh, deputātiem, kas mani aptur parlamenta koridoros, kas uh, norāda uz to, ka pieaug satraukums par to, kā viņi uh, interpretē situāciju, runājot par Eiropas Savienības Bangladešas attiecībām. Un tas ir kaut kas pilnīgi cits no šī līdzsvarotā vēstījuma, ko līdz šim esam dzirdējuši. Protams, es saprotu uh, Eh, kāda ir arī vēstnieka situācija. Es saprotu arī, kāda ir mūsu um, pārēju institūciju situācija un kādēļ ir šāda veida vēstījumi sniegti. Bet nu es esmu privāta persona. Un es te eh, mēģinu arī izlavierēt, lai būtu šis līdzsvers starp pieaugoši sarežģītajiem vēstījumiem, satraukumiem, ko saņem no kolēģiem, kā arī tas situācijas novērtējums, ko veids komisija ADS ļoti nopietnās grūtības runājot par uh, paveikto progresu. Atcaucos uz to, ka, piemēram, šodien uh, vairāk kā tik teikt CADS uh, runā, ka situācija ļoti satraucoša, vēl daudz kas ir jādara. Nu, ja Es to izgaismotu ar to, ko teica deputāti, ka viņi atkārto tieši to pašu. Nu, tad eh, šodien vairs tas nav aktuāli. Man arī tika nosūtīts eh, šī, šī rakstiskā runa par to, kas man būtu jāsaka. Es nenolasīšu šo runu, jo es tiešām uzskatu, ka nu esam jau tik tālu tikuši, ka uh, ir jārunā kristāli skaidra valoda par to, kāda ir situācija. Varbūt arī institūcijas līdzīgi jūtas tāpat kā deputāti, taču iespējams, ka progress notiktu ātrāk, ja mēs saglabātu jā, šo diplomātijas valodu. Es runāšu tomēr atklātāku valodu un tas ir mans godīgais izvērtējums. Ja vien mēs neredzam ļoti konkrētus rezultātus, un ja tas nenotiek ārkārtīgi ātri, es baidos, ka Eiropas parlamentā varētu radīties dažādi bloķējoši um, dažādi bloķējoši spēki attiecībā uz Eiropas Savienības Bangladešas attiecībām. Es uh, redzu, ka var rasties problēmas. Jūs redzat, kas notiek attiecībā uz kaimiņu valstīm ļoti ilgu laiku. Uh, Rīnta komiteja pie tā ir strādājusi un sacījusi, ka ir nepieciešams uh, Bangladešai sniegt plašāku tirdzniecības telpu, ņemot vērā arī Rohingya bēgļu krīzi. Uh, Tad arī kolēģi saka, ka tagad ir laiks uh, pieņemt ļoti konkrētu nostāju par šo priekšsēdētāju vēlreiz. Es uh, tad uh, uzstāšu uz šī vēstījuma. Nu, tas ir tik skaidri, cik skaidri to varu pateikt. Protams, ka mēs pilnībā esam apņēmības pilni nodrošināt to, lai visi šitiem tirzniecības piekļūst pakotnēm, kad ir uh, jāstrādā uh, tālāk pie tām, un te nevajag virzīties atpakaļ. Un tas, ko arī teica uh, kolēģi no institūcijām, Eiropas parlamentam ir jāredz daudz konstruktīvāki rezultāti. Ar vārdiem vien, pat ja tie ir jauki vārdi, ar to vien nepietiek. Esmu pārsniedzis 6 sekundes, tagad jūs izklaidējat mans kolēģis, bet es eh, neizmantošu to savā labā. Thanks a lot for the clear words. Paldies par skaidriem vārdiem. Tagad aicinu delegācijas vadītāju Dienvidu Austrum Āzijas uh, eh, reģionam Lamberts kundze. Paldies! Uh, es negaidīju, ka man tiks dots vārds tagad. Es vēlos sacīt, ka cilvēki jau norādīja uz vairākām, vairākiem problēmu jautājumiem, par to arī esam jau delegācijā runājuši ar vēstnieku kungu. Es gribētu sacīt, eh, tas, kas tikko izteik, tika izteikts par Oinga bēgļu krīzi. Mēs uh, gada sākumā bijām Bangladešā un mēs redzam, cik lielā mērā šī valsts uh, tādā veidā šai krīzē absorbē um, pilsoniskās visus uh, arī ierēdniecības kapacitāti un tie, kas darīja citus darbus, viņi vairs to nevar darīt un arī finanses vairs īsti nepietiek Tad nu, ir šīs divas lietas - administratīvā kapacitāte un finanses. Tas ir ļoti svarīgi, izvērtējot visu situāciju kopumā. Tomēr es uzskatu, ka daži jautājumi par darba likumu, kā arī saistība ar eksporta zonām, tie ir jau sēni jautājumi. Par to esam vairāk kārt runājuši arī daudzkārtējās vizītēs. Uh, Bangladešā. Es uzskatu, ka progresam būtu un būtu bijis jābūt ātrākam. Tālāk bāžas par to, kas notiks ar tiesu jautājumu arī tur ir daudz paveikts, jā, bet tur ir arī daudz vēl uh, satraukumu. Ir vairākas rūpniecības, kas ir uh, samazinājuši vidus aizsardzības standārtus, un es uh, arī te neredzu nekādu atgriezenisko saiti, jo cenu ziņā tātad investīcijas ir veiktas, bet uh, nauda netiek no tā gūta. Daudz tiek runāts par ilgspējību, bet šo savus atlikumu mēs neredzam. Nu, lūk, tas viss ir jāņem vērā. Tātad Bangladešā tuvojas arī vidas ienākuma valsts statusam, un tad arī tas būtu jāņem vērā, runājot par nākamiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Jā, nu tas noteikti aizņem zinām laiku, nu tagad ēnu referenti minūti. Lūdzu, Roskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju e, uzteikt pēdējo 30 gadu gaitā sasniegto Bangladešas tehnisko un citu attīstību, un tā izskaitā pateicoties Eiropas Savienības e, atbalstam. Tāpat es gribētu norādīt, ka e, ir sagatavot ziņojums par eh, ilgtspējības paktu. Par, ko šajā sakarā var atzīmēt? Mēs uzskatām, ka Bangladešā turpinās darba tiesību uzlabošanās, kā arī uh, ir vērojams uzlabošanās citās jomās, otrkārt par ēku drošību. Vislielākās bāžas šajā sakarā aizvien pastāv spēkā, neraugoties uz dažādām veiktām darbībām, tā skaitā no darba Bangladešas valdības puses. Šajā gadījumā mēs uzskatām, ka ļoti daudzi E, strādājošie vēl aizvien strādā nedrošos apstākļos un jāuzlabo ir gan ēku, gan darba drošības e, noteikumi. Tāpat e, nav neviena pētījuma, kurš pierādītu to, ka Bangladešas lemēja iestādes adekvātā veidā sakārto visas šīs situācijas. Mūsuprāt, eh, šeit komisijai ir jāpievērš īpaša uzmanība, ir jāpiesaista visas Bangladešas valdības rūpes, lai risinātu šo jautājumu. Mēs visi zinām, ka šis eh, nolīgums ir ļoti būtisks eh, ilgtspējības līgumam un mēs uzskatām, ka ir jāpanāk kompromiss, pie tā ir jāstrādā gan Eiropas Savienības, gan uh, Bangladešas valdībām. Šobrīd uh, vienīgi ir skaidrs tās, ka ir ļoti daudz vēl palicis eh, darāmā un no tīri politiski un strateģiski raugoties es Eh, domāju, ka var eh, būt iespējams izveidot eh, ceļu karti, kurā paredzētu konkrētus mērķus un datumus, un sakarā ar kuriem Bagdešas valdības varētu uz, uz tā balstoties veidot savu atskaitīšanos par paveikto. Paldies, Agnese! Thank you, Chair, and, um... Paldies, priekšsādātāji! Tāpat kā Karima kungs. Es nevēlos te tagad skandināt trauksmes zvanus, bet pulkstenis iet uz priekšu. Un Bangladešai vairs nav atlicis daudz laika, lai visus drošības standarts ieviestu dzīvē. Un pēc desmit dienām uh, Eh, vairs nebūs iespējams eh, panākt vienošanos, un pat ja ir kaut kāds progress ticis pa šo laiku panākts, joprojām tūkstošiem eh, tekstilu nozarei strādājošo drošība ir apdraudēta. Mēs runājam par tehniskā statusa ziņojumu. Tie fakti, kas ziņojumā ir minēti, ir visai daļrunīgi. Daļru, ir eh, jādara vēl ļoti daudz, lai neatrisinātās problēmas atrisinātu, un valdība teica, ka aktivitātes turpināsies līdz eh, tam brīdim, kamēr koordinācija vienība uzņemsies savus pienākumus. Mēs taču ļoti labi apzināmies, ka valdībai joprojām nav kapacitātes uh, uzlabot uh, situāciju tekstilu industrijā strādājošajiem. Tādēļ mēs pieprasījām pagājušā nedēļā ar savu rezolūciju nekavējoties Bangladešas valdībai īstenot šo pārejas vienošanos un darīt visu, lai to pilnībā īstenotu. Un jāsaka, ka ņemot vērā Vēstnieki teikto, šīs Eiropas parlamenta paustās bažas nav izkliedētas, un e, treit e, ģenerāla direkciju, kā arī e, ārējās darbības dienestes vēlētos mudināt pārdomāt, cik būtiska ir šī Bangladešas vienošanās institūcijai Eiropām. Uh, un arī uh, pašai Bangladešai, kādi varētu būt nākamie valdības soļi, lai varētu īstenot to, par ko augsta līmeņa sēdē tika panākta vienošanās. Mēs jau, protams, nerunājam tikai par pašu vienošanos. Es gribētu vaicāt, ja mūsu rīcībā būtu vairāk laika, nu ko jūs varētu darīt un parūpēties, kā jūs varētu parūpēties, lai eh, no šī vienošanās neizjuktu, neciest fiasko. Paldies, Minēras kundze. Tā sauktais ilgtspējas kompakts ir domāts eh, lai darba ņēmēji eh, tiktu pasargāti lielos uzņēmumos. Uh, Un ja globalizācija vienkārši tiek palaista pašplūsmā, mēs redzam, kas notiek un galu galā cieši visnevarīgākie. Un lielas transnacionālas kompānijas tikai sagrābis naudu, vairāk varas un nelieks nezinis par uh, cietušiem. Tas, kas notika Rana plaza, ir briesmīga traģēdija. Ilgtspējas kompakts ir domāts, lai pieliktu punktu šādai praksēji. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Bangladešā strādājošiem hm, pasliktināsies darba apstākļi un ka viņi nevar justies droši savā darba vietā un Inta sekretariāta hm, sagatavotajā dokumentā es hm, lasu, ka vēl nav panākta vienošanās, bet bez vienošanās kompaktu nevarēs īstenot. Es pieprasu, lai komisija pagarina šo vienošanos saskaņā ar mūsu kopīgo rezolūciju, ko pieņēmām pagājuši nedēļu. Vienkārši tukši vārdi ar to vien mums nepietiks. Paldies! Vēstniekungs, jūs vēlētos reaģēt? Very brief, please, not read. Lūdzu, nelasiet gatavu runu, bet atbildiet lakoniski. Paldies, paldies priekšsādātāji, paldies, ka devāt man kādu brīdi, lai es varētu reaģēt uz jūsu draugu paustajām bažām. Kā jau teicu savā ievadrunā, arī mana valdība ir to vairākas reizes atkārtojusi. Mums ir jārunā skaidra valoda. Vienošanās nekad nepazudīs no Bangladešas. Mēs par to vienojāmies uz pieciem gadiem. Un jā, tagad šiem pieciem gadiem uh, pienāks uh, vienā brīdī beigu posms, bet tas jau nenozīmē, ka vienošanās kaut kur pazudīs. Uh, Es jau teicu, lai turpinātu uzlabot strādājošo apstākļus um, Bangladešā, ir bijusi iesniegta apelācija augstākajā tiesā, kas tagad tiek izskatīta un neformālā kārtībā uh, norisinās sarunas starp spēlētājiem, starp visām iesaistītiem pusēm. Mēs prognozējam labākus rezultātus, tādus, kas būtu pieņemami visām iesaistītajām pusēm. runājot par citām jomām un progresu, jāsaka, ka tekstila nozare mums ir eh, nu, viena no galvenajām ekonomikas artērijām, un nevajadzētu kaut ko šeit darīt pārsteidzīgi. Mums ir uh, jārīkojas, bet jādomā, kādas tam būs sekas un kā to var uh, reāli iedzīvināt praksē. Nu, kaut ko tādu risinājumu rogu galam atrast, uh, tas patiešām nebūs produktīvi. Mēs ar tik uh, nozīmīgu sektoru nākotni nevaram spēlēties. Pirms 40 gadiem mēs ļoti lielā mērā bijām atkarīgi no ES atbalsta. Es nesaku, ka tirdzniecība pilnībā ir ļāvusi mums kļūt neatkarīgiem no šīs uh, palīdzības, bet situācija ir krietni uzlabojusies un nevajadzētu šo procesu apstādināt. Un tas var rādīt arī piemēru citām valstīm, kur ir tikpat liela tekstila rūpniecība kā pie mums. Mēs turpināsim sadarboties ar saviem draugiem, tas ir viss, ko uh, es tagad varu pateikt. Atbildot mūsu draugiem. Paldies! Paldies, vēstnieka kungs! Vai komisija vēlas ko piemetināt? Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos norādīt, ka komisija arī runāja skaidru valodu ar Bangladešas valdību, pasakot, ka mums ir jāredz kaut kādi konkrēti taustāmi ilgstoši pasākumi, kas pirmām kārtām ņem vērā darba ņēmēju tiesības. Mēs arī sadarbojamies ar Bangladešu Everything But Arms uh, programmas ietveros. Un ir arī tāda īpaša um, preferenču schēma, līdzīgi kā Pakistānas gadījumā, un kaut kas jau ir jādod pretī. Uh, Ņemot vērā šo paplašināto sadarbību, tika arī septembrī sarīkota tehniska misija, un misijas rezultāti teju teju tiks uh, apkopoti. Ilgtspējas kompakts arī ir pilnībā jāiesteno. Un uh, visu šo rezultātu apkopošana, protams, ļaus mums arī spērt tālākos soļus. Paldies, vai kāds no. Uh, EADD vēlas izteikties. Man īpaši daudz nav ko piebilst. Mēs arī sadarbojamies ar Bangladešu visu izņemot ieročus programmas ietvaros un esam novērojuši arī progresu Bangladešām. Tekstila rūpniecība Bangladešai ir ļoti svarīga, ļoti apjomīga tautsāmniecības nozara, tāpēc uh, ir jāturpina strādāt šajā virzienā. Paldies! Un atcerieties mūsu referenta Karima vārdus. Tas ir jautājums, kas jārisina steidzami. Paldies! 23. darba kārtības punkts tagad ir darba kārtībā trilogi. Viens trilogs nu pat noseidz, noslēdzās ar patiešām lieliem panākumiem. Došu vārdu referentam. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir laba vēsts, jo aptuveni pirms stundas mums izdevās pabeigt pozitīvu trilogu par ārvalstu investīciju mehānismu un filtrēšanas metodēm. Jūs zināt, ka mums šīs dosie bija svarīgs, jo mēs visi bijām pārliecināti, ka tikai Eiropas dimensija var nodrošināt efektīvu filtrēšanu Un tas nebija domāts, lai samazinātu ārvalstu investīcijas, bet vērīgāk izturēties pret tām, tām, kuras pieturas nevis pie ekonomiskas, bet pie politiskas eh, loģikas. Turklāt atcerēsieties, ka pirms aptuveni pusotra gada bija parlamenta iniciatīvas ziņojums un pēc tam vairākas valstis, to starp Vācija, Francija, Itālija ķērās pie šīm lietām, aicinot komisiju strādāt pie ziņojuma projekta, ko arī komisija labprāt pieņēma, un mums bija nolūks šo trilogu pabeigt novembrī. Termiņi mums bija ļoti svarīgi, un es vēlētos pateikties priekšsēdētājam Bentam Langam, kurš palīdzēja man vest sarunas gan ar komisiju, gan ar padomu šī ziņojuma sakarā. Un mums bija jārīkojas straujo ekonomikas uh, joma. Attīstās ļoti strauji, un mēs strādājam gan strauji, gan labi Eh, tas nenozīmē, ka es eh, vairāk pievērsu uzmanības termiņiem un nevis būtībai. Nē, mēs esam pastiprinājām komisijas nostāju, piedāvājot vēl trešo scenāru, kas ir eh, gadījumam, ja kāda no dalību valstīm sniedz negatīvu atzinumu, arī komisija ir jāsniedz atzinums tāpat. Mēs um, kompetenci jomai piešķīrām vēl tādu sektoru jomu, kas skar eh, sabiedrības eh, drošību vai kārtību, un es domāju, ka mums izdevās eh, rīkoties efektīvi un pragmatiski. Mēs neizveidojam neko sarežģītu, bet vai nesaprotam, bet tekstu, kas būs vajadzīgs mūsu pilsoņiem. Ats, uh, Atcerēsimies, kā vēl pirms um, gada ļoti nedaudz vēlējās šādu filtrēšanas uh, metodi un šajā sakarā es gribu atgādināt, ka praktiski visām lielvarām bija filtrēšanas metodas, vienīgi Eiropai tāda nebija, Un es atgādinu, Eiropa ir ļoti skaista vitrīna, tas nav supermarkets, un pēc mūsu uh, vairāku jomu pārskatīšanas, taiskaitā Ķīnas tirzniecības, eh, tirgus ekonomikas status un citām, mēs esam pabeiguši šo trešo lielo būtisko sadaļu un katrā ziņā ļoti labi, ka parlamenta nostāja tika respektēta savlaicīgi. Lieliski apsveicu, domāju, ka parlaments ir. Uh, panācis labu rezultātu, un jūs tiešām strādājāt ātri legislation. Now we are ready and. Jā, un tad uh, likumdošanas darbs varēs noslēgties. Tas ir patiešām lieliski. Nākamais trilogs ir par drošības regulu. Un attiecībā uz katru tirdzniecības nolīgumu ir šī drošības klauzula jāievieš. Un eh, tā eh, nedaudz atšķirs no tās klauzulas, kas tika ieviesta attiecībā uz tirzniecības nolīgumiem ar Dienvidu Koreju, Kolumbiju un Ekvadoru. Tas attieksies uz Japānu, Vietnamu un Singapūru. Pirmais politiskais trilogs eh, norisinājās ar Austrijas prezidentūru. Tas notika vakardien. sarunas ir iedalītas vairākās kategorijās un apakškategorijās. Mēs tad varam par ja, vairākiem jautājumiem runāt atsevišķi. Mums ir jārunā par tirzniecības aizsardzības instrumentiem, ultraperifērajos reģionos un citiem aspektiem. Ja mēs runājam par visperifērākajiem reģioniem, esam panākuši zināmu progresu un vairums no parlamenta grozījumiem tika pieņemti. Citas institūcijas tiem deva zaļo gaismu. Un komisija ir arī sagatavojusi vairākus priekšlikumus kompromisiem. Mēs bijām vīlušies par to, ka attiecībā uz tirzniecību un ilgspējīgu attīstību komisija neko nelika priekšā. Mēs īsti nesaprotam, kādēļ tā. Jo esošajā drošības regulējumā ir jau normas par to, kā ir e, jāziņo par e, tirzniecības attīstību, arī tirgojoties ar e, Centrālu un Dienvidamerikas valstīm. Komisija un Austrijas prezidentūra nepieņēma mūsu grozījumus un nekādi kompromisa priekšlikumi tā arī neienācās. 28. novembrī ir gaidāms nākamais trilogs. Es ceru, ka tas būs produktīvāks. Then we switch to point 24. darba kārtības punkts. Intas delegācija uz uh, Čīli dosies nedēļu pirms uh, Ziemassvētkiem, lai palūkotos, kā norisinās tirdzniecības uh, nolīguma modernizācija. Mēs jau varētu sākt gatavoties diskusijām Čīlē un uh, mums tik labi zināmais Matijas Jorgensens, eh, kas eh, vada Trade ģenerāla direkcijā Latīņa Amerikas nodaļu, ir ieradies. Lūdzu, jums 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir jau pagājis krietnes brīdis, kopš pēdējo reizi ar jums runāju par Čīli. Es būtu gribējis ziņot par lielāku progresu Bet, nu, gribēju pateikt, ka, protams, šīs sarunas ir būtiskas abām pusēm, bet tās nav progresējušas tik ļoti, kā mēs to būtu vēlējušies. Sarunas sākās pērnajā novembrī. Tas bija, tā bija pirmā saruna kārta. Un nākamā saruna kārta norisinājās šī gada janvārī, pēc tam mājā. Mēs panācām ievērojumu progresu sarunu gaitā. Jūs esat arī iepazinušies ar mūsu sagatavotajiem priekšlikumiem un ir arī sagatavots protokoli par šīm sarunu kārtām. Jūs varat ļoti labi pārliecināties, ko mēs tur esam panākuši. Bet ļoti daudzās jomās ir grūti panākt eh, progresu. Mēs varbūt bijām prognozējuši veiksmīgāku sarunu iznākumu, jo Čīle ir bijusi visai uh, rezervēta, tā nav gribējusi tā ļoti aktīvi iesaistīties, piemēram, runājot par investīcijām vai geogrāfiskajām izcelsmes norādēm un uh, investīciju aizsardzību. Arī o, intelektuālā īpašuma aizsardzība joprojām ir jautājums, par ko ir o, jādiskutē. Kopš pērnā gada jūnija mēs mēģinām kaut ko darīt, atrast kaut kādus risinājumus. Mēs regulāri sazināmies ar mūsu partneriem Čīlē, lai saprastu, kā varētu beidzot izlausties uz priekšu. Mums ir bijušas vairākas tikšanās. Komisārs ir ticies ar jauno partneri, jo Čīlē tagad ir jauna valdība. Uh, Prezidents Piņēra arī tikās ar uh, Junkeru kungu. Es nerunāšu aplinkus, mēs mēģinām patiešām atrast pareizo ceļu, lai uh, beidzot panāktu kaut kādu progresu. Ja runājam par geogrāfiskajām norādēm, tās um, Eiropai ir ļoti svarīgas, mēs nevaram tur piekāpties, un ja mēs runājam arī par uh, piekļuvi tirgum, noteiktām preču kategorijām, arī tur mēs vēlamies patiešām virzīties uz priekšu. Es ceru, ka kaut kas tiks panākts, ka beidzot tas viss sakustēsies. Mums ir vēl paredzēta tikšanās uh, Janvārī tā būs saruna kārta, kas norisināsies Čīlē, tātad mums ir tagad jāgaida viņu uzaicinājums, cik ļoti viņi vēlēsies piedalīties šajās sarunās un tās iniciēt. Protams, šis nolīgums ir uh, jāmodernizē, jāaktualizē, jo tas tika pieņemts šī gadsimta sākumā, tātad tas jau ir visai novecojis. Mums tur ir arī dzimumu nodaļa jāiekļauj šajā nolīgumā tas būtu ieguvums gan no tirzniecības viedokļa raugoties, gan domājot arī par to tādā plašākā griezumā. Protams, mēs vēlamies noslēgt šo līgumu pēc iespējas ātrāk, lai mums būtu tādas labas prognozējumas starptautiskās attiecības arī ar Čīli. Paldies! Arējās darbības dienests ierodas īstajā brīdī. Mums ar Čīli tagad notiek sarunas arī par asociācijas nolīgumu, nevien par tirzniecības nolīgumu. Tagad Kucenrautera kungam no uh, Dienvidu Amerikas nodaļas trīs minūtes. Viņš ir nodaļas vadītājs. Paldies! Paldies, ka devāt man vārdu. Jā, tagad runāsim par Čīli. Es tā sapratu. Ja runājam par uh, nolīguma aktualizāciju, mēs Precīzi pirms gada sākām šīs sarunas, mēs esam vairākas nodaļas noslēguši, ir panākts progress un Čīle ir ļoti proaktīvs un ieinteresēts partneris. Viņi ir gatavi izrādīt arī pietiekamu elastības devu, lai vestu sarunas ar ES. Mēs runājam par migrāciju, ieroču neizplatīšanu, starptautisko drošību. Protams, ka pirms uh, nolīgums tiks parakstīts, tas viss vēlreiz būs ļoti rūpīgi jāpārlasa, bet uh, mēs jau esam grozījuši 38 nodaļas un 11 vēl mm, gaida savu kārtu. Nu, tātad jau 75% no teksta tagad jau ir pārunāti. Līdz ar to esam visai eh, gandarīti ar padarīto. Protams, ir arī tādi cietāki rieksti, piemēram, nodokļu jautājumi, un runājam par kodola ieroču neizplatīšanu. Mums arī ir jāatrod vislabākā teksta redakcija, domājot par Eiropas interesēm, bet katrā ziņā mēs esam pārliecinājušies, ka Čīle vēlas arī modernizēt šo nolīgumu un, protams, mēs varam uzsākt arī politisko dialogu daudzās citās jomās, eh, eh, jaunas sadarbības formas. Eh, domāju, ka ieguvēji būs visi, mēs esam patiešām līdzvērtīgi partneri. Un tas varbūt ļaus mums arī labāk sadarboties ar citām valstīm, kas vēl nav panākuši tik augstu attīstības līmeni. Mēs diskutējām arī par institucionālajiem uh, nolīguma aspektiem. Tas, protams, ir ļoti uh, cieši saistīts ar visu, kas attiecas uz visu, kas uh, attiecas uz tirdzniecību. Mēs runājam arī par enerģētiku. Un ir daudz vēl citu jomu, ko tiešā veidā ietekmē arī tirdzniecība. Mēs neprognozējam nākamās oficiālās sarunu kārtas ļoti drīz. Viss ir atkarīgs no panāktā progresa tieši tirzniecības jomā. Tas gan nenozīmē, ka mums nav tehnisku tikšanos un pārsvarā mēs sazināmies video konferenču formātā. Tādā veidā mēs, protams, arī kaut ko varam panākt un aktualizēt šo tekstu redakciju un var norisināties arī diskusijas dalībvalstīs. Esam noskaņoti gan optimistiski, gan arī visai realistiski. Mums, protams, ir arī viedokļu atšķirības vairākās eh, jomās. Un tad, kad eh, jau eh, tuvosimies finiša taisnē, vajadzēs vēl pārdomāt, kā panākt vislabāko šī nolīguma versiju mēs patiešām esam pārliecināti, ka šis uh, nolīgums vainagosies panākumiem. Paldies! Paldies! 2019. gads būs tāds gads, kad piedzīvosim ļoti daudz jauku notikumu, saka priekšsēdētājs. Referente ir Īma Rodrīgas Pinero. 5 minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Vēlos sveikt komisijas pārstāvjus, kā arī pārstāvjus no uh, arēsdarbības dienesta. Sveicu arī Čīles uh, pārstāvjus šeit Eiropas Savienībā. Pirmā lieta, ko es no jauna gribētu minēt, ir tas, cik svarīgi šo nolīgumu modernizēt. Mēs piekrītam visi šim mērķim, kā jau teica arī Jorgensen kungs, tas tika izveidots šī gadsimta sākumā. Uh, un, uh, nu, daudz kur jau tur ir novecojušas lietas. Mm, arī šeit Eiropas Savienība vēlas čīlas nolīgumu uzlabot. Tālāk arī ir dažādi arī tirzniecības nolīgumi. Un tad nu, mēs te zaudējam iespēju padziļināt mūsu tirzniecības uh, attiecības, jo balstāmies uz diezgan novecojušu nolīgumu. Man ir ļoti satrauc um, situācijas maiņa. Pavisam nesen mums bija tomēr cerības, ka šajā parlamentā šajā sasaukumā mēs varētu pieņemt jaunu nolīgumu. Protams, zinājām, ka darbs būs sarežģīts, bet uh, ne neizdarāms. Taču, nu, nekas līdz šim uh, par to neliecina ka mēs te kaut ko varētu panākt. Protams, sarunās vienmēr ir sāržģījumi. Runājot tieši par tehnisko saturu, mani uh, satrauc tas, kādēļ ir šī procesa apstāšanās, kādi ir iemesli, kādi ir šķēršļi vai tikai tehniskas grūtības. Ja ir kādas konkrētas grūtības, tad kādās citās aspektos atkal var tomēr turpināt strādāt. Uh, Eiropas komisija arī ir publicējusi 18 priekšlikuma tekstus, Čīle 8 publicējusi, tad arī ir ilgspējības ietekmes novērtējums. Tiks publicēts arī janvārī. Man ir prieks, jā, ka jau ir veikts arī pirmais dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Tas notika mājā. Ja? lai varētu runāt par nolīgumu modernizāciju un kā ir notikuši divi dialogi jūlijā un novembrī, lai analizētu kopā ar pilsonisko sabiedrību uh, ilgspējības ietekmes novērtējumu ziņojumu projektu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Vienmēr esam uzskatījuši, ka tas ir svarīgi. Tātad, jā. Ja Eh, sārunu komanda nav mainījusies nec no Eiropas Savienības, nec Čīles puses. Ir mainījies sarunu galvenais vedējs, bet, nu, situācija ir vairāk mazāk tāda pati. Ir noteikts arī nolīgumā uh, aptvērums, es tomēr gribētu saņemt vairāk informācijas par to, kādi konkrēti iemesli liedz progresēt citās jomās šais sarunās. Tālāk. Nekādā gadījumā mēs nevaram šeit samazināt ambīciju līmeni nolīguma saturā, atsaucoties uz, jā, uz piekļuvī tirgiem, geogrāfiskās norādes, uh, kā arī intelektuālā tī, īpašuma tiesības ir ļoti svarīgi. Protams, šie jautājumi tie ir arī ļoti sarežģīti un arī investīcija aizsardzība jautājums. Arī man bija iespēja doties uz Čīli, piedalīties arī vizītē, kur piedalījās arī senāta deputāti, kas uh, pavadīja Piņēra kungu prezidentu šeit Briselē. Uh, Un tad tiešām eh, jūs eh, esat pārņēmuši eh, investīciju tiesu sistēmu. Ir grūti vest sarunas ar kādu, ko mēs nepazīstam. Ir jāstrādā, lai viens otru iepazītu, kāds ir mūsu modelis un kāds, kādēļ tas ir solis uz priekšu, ņemot vērā esošo modeli. Nu, lūk, SDS, e, šis investīciju tiesas e, ļoti labi darbojušās. Tagad ir 17 investīciju nolīgumi ar dalību valstīm, kas ir šajā šķīra, investīciju šķīrē tiesā, bet nu, tas ir uh, princips. Mēs nevaram atbalstīt tādu konfliktu risināšanas uh, tiesu, un kas ir pretrunā ar demokrātiju multilaterālismu, jo mērķis ir mūsu modeli izplatīt uh, pasaules līmenī. Tad komisijai ir arī jāstrādā arī mūsu de Eiropas Savienības delegācijai Čīlē ir daudz jāstrādā lai uh, šīs punkts uh, nebremzētu darbu pie visa nolīguma un noslēgumā viens jautājums komisijai. Tālāk par šīm preferenciālām nodavām. Čīlē tie ir 95-96%, kas ir akceptējams. Taču 76% ir Eiropas Savienībai. Kādēļ mēs nevaram palielināt šo slieksni? Liels paldies, un tagad aicināšu Čīles vēstnieka kungu izteikties. Jums ir trīs minūtes. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos pateikties uh, uh, jums arī uh, par to, ka mūs uzņemat, un arī paldies jau iepriekš par jūsu vizīti uz Čīli. Tur ir dažādas priekšrocības, ir arī dažādi izaicinājumi, kādi nu ir valstīm, kas ir uz attīstības ceļa. Mm Mēs esam ļoti interesēti, gribas pilni, lai turpinātu šīs sarunas. Mūsuprāt, tas ir svarīgi. Svarīgi modernizēt uh, esošo nolīgumu, Un to apliecina arī Čīles prezidents, kas šeit oktobrī bija Briselē tikās arī ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Mēs vēlamies noslēgt uh, šo jauno nolīgumu. Esmu jau pēc dabas optimists. Arī attiecībā uz šīm sarunām esmu optimists. Ir, protams, jomas, kur viedokļi atšķirības, bet, nu, drīzāk ir dažādas metodas un pieejas. Lūk, dažādās jomās. Ne tikai politiskā jomā, sadarbības jomā, ir arī tirzniecības sadaļa. Esam sasnieguši tomēr ļoti nozīmīgus rezultātus, un es ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim progresēt ievērojamāk Bet arī attiecībā uz pakalpojumiem vēl visu piedāvājumu mēs nezinām. Par geogrāfiskām norādēm arī ir ļoti Eiropas Savienībai svarīgs jautājums. Gribu teikt, ka mēs to pilnībā apzināmies. Mēs zinām, kas ir geogrāfiskās eh, norādes un eh, kā tas ir, piemēram, vīnu un eh, spietoto dzērienu nolīgumā. Un te tas ir ļoti svarīgi jārauga, kā mēs varētu atrunāt attiecīgā tirzniecības eh, nolīgumā. Mums nav nekādas nostājas pret eh, šīm geogrāfiskajām norādēm, gluži pretēji. Uzskatām, ka ja vien, eh, šis ļoti laba, šī ir laba metode, kas tiek izmantota, un tad arī tas ir plašāk nekā šīs zīmos trademark būs nākamais sarunu cikls, un tad esam gatavi to norganizēt. Cerams, ka šajā sarunu ciklā mēs arī saņemsim uh, uh, pakalpojumu un arī šo piedāvājumu. Ir pagājuši divi gadi. Protams, ka mēs būtu gribējuši strādāt ātrāk, bet nu, tāda ir sarunu dinamika. Meksika ir līdzīgi. Un tad, nu, jābūt gribas pilniem, lai nākamajā gadā noslēgtu šīs sarunas. Mēs to ceram, mēs to gribam. Un to gaida arī mūsu pilsoņi. Viņi sagaida labus rezultātus nākamā gada laikā. Paldies! Thanks a lot. So, Matijas, it's... Paldies, Matijas, izskatās visai Pozitīvs eh, izklausās, pozitīvs vēstnieku izklāsts. Ko tu komentēsi? Paldies! Domāju, ka vēstnieks pilnīgi pareizi norādīja, ka ir abas puses apņēmušās strādāt pie šī procesa, un arī to norādīja Junkers oktobra sanāksmē. Bet atgriezīšos pie deputātes Rodrīgas Piņeiro sacītā, ka ir svarīgi nemazināt ambīciju līmeni. Tas ir jāpaturprātā, jo pirmkārt starp mums ir ļoti labas tirzniecības attiecības, ļoti pilnīgs eh, nolīgums, un ja mēs to modernizējam, tad tas ir jādara ambiciozi. Un tam ir jābūt eh, stabilam pamatam tirzniecības un investīciju attiecībām daudziem gadiem ilgā termiņā. Otrakārt, tam ir jābūt nolīgumam, kas ir sai interesants mm, vien mūsu interesētajām pusēm un arī parlamentam. Tāpēc eh, esmu pārliecināts arī, ka mēs beigās gūsim jūsu atbalstu. Tas ir ļoti būtiski arī, lai ņemtu vērā abu pušu jūtīgos punktus, un es ar sapratni uzklausīju vēstnieku sacīto. Es arī saprotu visu, kas attiec uz tirgus piekļuvas piedāvājumu, un mēs varam pa šo ceļu iet ja mēs varam virzīties uz priekšu visās jomās, atrast risinājumu geogrāfiskajām indikācijām. Un esmu pārliecināts, ka mēs vienosimies par kopīgu valodu. E Ārējās darbības dienests, jā, arī mūsu skatījums ir identisks tajā, ko mēs mēģinam sasniegt. Par to jau runāja vairāki deputāti. Mēs esam jau samērā daudz sasnieguši, jo mūsuprāt mēs raugāmies vienā virzienā. Ir ļoti daudz jau pabeigts, vēl ir atlikuši nedaudz panti, un es ceru, ka Mums izdosies nākošajā gadā viss pabeigt, tā izskaitā arī neraugoties uz daudzām pārmaiņām, kas ir sagaidāms šeit. Paldies! Un tādā gadījumā stābātīkums. Atvainojos, e, ka man ir jāsteidz un es nolasīšu uzstāšanos. Ir skaidrs, ka pašreizējā e, modernizācijas procesā mēs meklējam veidus, kā veicināt Eh, stāvokli, atzīmējot, ka divpusējā tirzniecība ir mazinājusies pēdējo divu gadu laikā. Mums ir jāizturas ambiciozi ņemot vērā tādas jomas kā eh, e-komerciju, eh, MVU, mikrouzņēmumus un valsts iepirkumus. Mums ir jāiekļauj arī vienots noteikumu kopums investīcijām, kas nomainītu esošos divpusējos investīciju līgumus starp Čīli un dalību valstīm ir jādomā par jaunu e, Eiropas e, investīciju aizsardzības modeli. Tāpat ir jāskata netarifu barjeru un geogrāfisko indikāciju problēmas. Eiropas parlamentā. Mēs šos priekšlikumus iekļāvām jūlija paša uh, iniciatīvas ziņojumā, kas tika pieņemts pagājušā gada jūlijā. Ja? kā tas atspoguļojās trīs sarunu kārtās, kuras līdz šim ir notikušas un, un stratēģijā, kurās konkrētajās jomās progress ir panākts. Kā, a, kuras jomas tiek uzskatītas par vissarežģītākajām? ģeopolitiskajā kontekstā Čīlē apliecina savu apņemšanos liberalizēt tirzniecību ir 22 eh, no līgumi, tā izskaitā ar eh, Eiropas Savienības valstīm, Merkosūr, Meksiku un citām. Turklāt tā ir vēl viena valsts, kur pievienojusies SAO, tā ir 18. gadā atvesļojusi ekonomiski ar 8,4% izaugsmas un parakstīs transpacifisko partnerattiecību nolīgumu, kurš stāsies spēkā šogad decembrī. Kā mūsu sarunas iekļauj šajā kopainā un kādas būs uh, virzības sarunā? Kādas būs prioritātes Ķīlei? Tālāk, treškārt, netirdznieciskie jautājumi ir eh, eh, šajā gadījumā jārunā par eh, dzīmumu līdztiesības sadaļām, par iespējamām sankcijām neizpildes gadījumos un kādas būs reakcija šajā sakarā. Paldies, mēs pieņemam to zināšanai un iespējams jūs. Uh, decembra beigās mūsu apmeklējuma laikā jūs gūsiet vairāk skaidrības Imakulādā. Noslēgumam paldies un atkārtoju, ka mēs esam iecerējuši pieturēties pie iecerētā ambīciju līmeņa un ceru, ka šeit mēs neiestrēgsim pie aspektiem, kas apgrūtina sarunas. Es Eh, Jurgensen kungs, ja jūs varētu atbildēt eh, man par preferenciālo tārifu jautājumu un no vēstnieku puses, kādi būtu ieteikumi delegācijas pārstāvjiem, kuri dosies uz eh, Čīli, lai mēs varētu panākt vislabāko palīdzības kapacitāti un viss Eh, vairāk pavirzīt uz priekšu sarunas un vēlreiz pateikties vēlos eh, arī deputātis Klarkinas eh, ieteikumiem, vai ir šie ieteikumi nevēstniekus. Paldies priekšsēdētāji, manuprāt, vienīgais, ko es varu ieteikt, Imakolāda Čīle ir ļoti pazīstama. Uh, Es viņu pazīstu pats ļoti labi, esam sadarbojušies ļoti daudz, bet, manuprāt, vissvarīgākais ir tas, ka Eiropa ir kritērijs e, Čīlei un ne tikai tāpēc, ka tas ir svarīgs tirzniecības partneris, bet arī mūsu vērtību un kopīgo principu dēļ. Un, uh, Eh, tas ir ļoti būtisks eh, aspekts mūsu asociācijas nolīgumā un visā retorikā. Tas ir jāatkārto arī eh, Čīlē. Jūs, kā Eiropas Savienība, esat ar pievienoto vērtību. Eiropas Savienība nav pirmais, bet trešais tirzniecības partners Čīlē, tas ir trešais, bet jūsu pievienotā vērtība ir ļoti būtiska, kas ir būtiskā. Kā integrācijas jēdziens un vērtības cilvēktiesību ziņā un tajā, kas attiecas uz tiesiskumu un tirzniecības praksi un politiku. Tā ir nopietna pievienotā vērtība, un šī iemeslā pēc mēs strādāsim, lai modernizētu asociācijas norīgumu, kas ir būtisks politisks un tirzniecisks balsts. Paldies! Paldies, esmu pārliecināts, ka mēs varēsim padziļināti izrunāt šos jautājumus pie labā Čīles vienpudeles. Par preferent, tarifu preferencēm ļoti īsa atbildē. Ir tik tiešām kā šāda prakse ir ierasta gan Čīlē, gan Eiropas Savienībā. Daudzi mūsu tirzniecības partneri labāk izmanto eh, tirzniecības part, uh, preferences, ko mēs piedāvājam, nekā mūsu firmas. Grūti apgalvot, kāpēc tas tā notiek, vai tam ir viens vienīgs iemesls, bet viens varētu būt, kā mēs neesam pietiekami zināmi, un mēs to skatām ne tikai Čīles uh, sakarā, bet vairāku uh, eh, līgumu sakarā, iespējams, ir vairāk jāsniedz informācijas MBU, un, protams, arī šeit ļoti nozīmīga loma ir dalībvalstī. Mums ir jāstrādā, lai dalībvalstu firmas varētu izmantot pilnībā tās iespējas, ko mēs esam sasnieguši savās attiecībās, eh, lai dalību valstības varētu veicināt savus eksportus un piedāvāt kontaktu stiprināšanas iespējas. Paldies! Esam pabeiguši skatīt 24. punktu. Paldies vēstniekam un vēstniecības darbiniekiem, un mēs varam tagad pāriet pie 25. punkta. Šī ir Latīņa Amerikas pēcpusdiena, un mēs pārējām pie Meksikas. Sveicu mūsu vidu Meksikas vēstniecības pārstāvis. Meksika ir noslēgšanas procesā tirzniecības līgumam un jūnijā uz turien devās um, izzināšanas uh, faktu izzināšanas misija e, tagad ir jauns nafta līgums, vide ir nedaudz e, mainījusies, un mēs labprāt uzklausīsim komisijas viedokli, kā mēs turpinām darbu ar mūsu nolīgumu ar Meksiku. Vārds komisijai. Paldies! par iespēju prezentēt tik daudz punktu. Es eh, šo iespēju augstu novērtēju par Meksiku runājot. Es eh, mēģināšu izteikts daudzus aspektus eh, krietni īsāk. Mēs iesākām sarunas 16. gadā, mēs daudzās jomās panācām strauju progresu. Š, šā, šī gada aprīlī mēs procesu pabeidzām ar ambiciozu un visaptverošu politisku vienošanos starp tirzniecības e, komisāru un Meksikas valdību, ko pārstāvēja ekonomikas ministrs. Turpmāk mēs strādājām pie tehniskām detaļām, lai šos specifiskos elementus iestrādātu tekstā, kā jūs zināsiet, esam jau vairākus tekstus publicējuši pirms vasaras atvaļinājuma, un kopš tā laika mēs intensīvi sadarbojamies ar Meksiku, lai varētu publicēt arī pēdējo tekstu un materiālu kopumu, un mēs esam jau ļoti tuvu šim noslēgumam. Ceram, ka tuvāko dienu laikā arī tiks publicēti tie teksti, kas vēl nav bijuši pieejami par uh, geogrāfiskajām norādēm, par uh, oriģinālu nosaukumiem eh, nodaļu par eh, tirzniecību un precēm, pielikumu par farmaceitiskajiem produktiem, vēl ir jāpublicē arī tirgus piekļuvis eh, teksti un domājams, ka tas notiks visai drīz. Un Mēs to darām visu kopā ar Meksiku, jo Meksika vienlaicīgi publicē šos tekstus eh, vienlaicīgi. Nākošie soļi, kas ir iecerēti. Mēs esam uzsākuši eh, juridiskās puses pārskatīšanu, kur sadarbojas juristi, bet mēs vēlētos maksimāli drīzā laikā pabeigt darba formālo pusi un iesniegt priekšlikumus parakstīšanai un to pabeigšanai. Tāpat vēl ir viens punkts pēc būtības, kas ir atlicis, ir jāizpilda Eh, pielikums par subfederālo valsts iepirkumu. Ja jūs esat iepazinušies ar tekstiem, tad jūs zināsiet, ka Meksika to ir apņēmusies. Tā ir daļa no federālā, eh, no, no galīgā nolīguma, kas ir iecerēts nākošā gada laikā, un mēs turpinām sadarboties ar Meksikas valdību un arī turpināsim pēc jaunās valdības stāšanās amatā 1. decembrī. Bet mēs pilnībā paļaujamies uz to, ka viņi būs pretīm nākošam. Kā jau es sacīju, mēs maksimāli ātri varēsim sagatavot formālos priekšlikumus uh, lai varētu no līguma parakstīt. Paldies! Arī ar Meksiku mēs runājam par asociācijas nolīgumu, un es gribētu dot vārdu uh, ārējās darbības dienestam Fernando Pons. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos īsi, jo Matijas jau sniedza labu ieskatu pašreizējā stāvoklī. Protams, jāpiebilst, ka nolīgums attiec uz politikas, attīstības un tirzniecības jautājumiem. Tas ir modernizēts nolīgums ar mūsu nozīmīgu strateģisku partneru, un es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, lai to varētu modernizēt savstarpējam labumam. Jūs zināsiet, ka ir bijusi principāla vienošanās politiskajā uh, un attīstības daļā jau uh, um, 17. gada beigās, uh, pēc tam sekoja vienošanās par tirdzniecības sadaļu šogad, un mēs varam tikai apgalvot, ka Meksika dara visu, lai mēs varētu šo darbu pie šī nolīguma paveikt. Eh, pēc teksta pabeigšanas būs jāpabeidz iekšējās procedūras. Matijas jau pieminēja juridiskās pārskatīšanas procesu, kas ir iesācies, negaidot sarunu beigas. Un arī tālāk būs tūkošanas darbs, kas pilnīgi noteikti zinām laiku prasīs. Bet pēc pārtūkošanas nolīgums tiks iesniegts padomēji un pēc tam ar to iepazīsies Eiropas parlaments un sniegs, cerams, savu piekrišanu, lai mēs varētu eh, procesu pabeigt līdz ar ratificēšanas procesu, kas ir jāpabeidz, tā skaitā dalība valstīs, publicēšana un pārējās detaļas. Kā jau es sacīju, un vēlējos izteikties īsi, jo uh, lietas ir, manuprāt, skaidras. Mēs varam būt gandarīti par mūsu pašu un Meksikas partneru ieguldītajiem pūliņiem un ceram uz drīzu atlikušo sadaļu pabeigšanu. No manas puses tas arī būtu viss, bet ja būs jautājumi, tad es mēģināšu uz tiem atbildēt. Paldies! es dzirdēju no komisijas un no ADD, ka mēs esam ļoti tuvu darba beigām. Es to dzirdēju šodien vairāk kārtīgi. Imakulādā, cik tuvu darba beigām kā referentesi to? Es gribu atzīmēt, kā bija paredzēts uz decembri pabeigt visus tehniskos eh, aspektus, tālāk citas jomas, kā tekstu tūkošana un tehniskās eh, citas lietas prasa laiku un eh, atgādināšu, kā mēs vienmēr paredzam uh, Eh, labojumus un grozījumus, eh, lai piešķirtu un, un saīsinātu vajadzīgos termiņus tehniskajā daļā, bet tagad pār no līguma ar Meksiku. Manuprāt, tas ir labs piemērs tam, kā var strādāt labi un ātri, jo lai mēs nonāktu līdz nolīgumam, ir jāspēr milzu soļi gan pēc satura, gan padziļinājumā, gan iekļaujot jaunus vai inovatīvus aspektus pirmoreiz. Eh, gribu, gribu, gribu atzīmēt, ka pirmoreiz tiek iekļauts, iekļaut īpaša nodaļa pār korupcijas apkarošanu. No E, īpaša nodaļa par MVU, par kontaktiem, tīmekļa vietne, kas ir ļoti nozīmīgi ikvienā tirzniecības nolīgumā. Un tāpat paplašanāšanās tirgus piekļuvēji 340 geogrāfiskās indikācijas. Un vēlos atgādināt arī to, ka, ja ir bijušas kādas izmaiņas, piemēram, geogrāfisko indikāciju, indikāciju sakarā jāatzīmē ir Meksikas uh, ieguldītais darbs, jo arī tāds ir jāveikt milzīgs viņu valstī. Tālāk par tehnisko attīstību iepriekšējā nolīgumā nekas nebija teikts, eh, tāda nebija, bet ja tiek iekļautā īpaša nodaļa, kas eh, Eh, paredz darba kārtības 2030 eh, eh, aspektus un ilgtspējību vides un darba tiesību ziņā. Tas ir būtiski. Tāpat vēlos apsveikt Meksiku ar to, ka ir apstiprināta konvencija numur 98. Tā bija viena no vēl neapstiprinātajām. Un es domāju līdz ar to, ka ir paveikts lielisks darbs. Vienīgi mani skumdina, ka nebija mandātā iekļauta nodaļa. No podemos en el siglo XXI. No... Eh, pār dzimumu perspektīvu, un 21. gadsimtā mēs bez tādas nevarētu. Eh, jāatzīst, ka Meksika ka parakstījāt Buenosairesā eh, konvenciju un kāpēc tik grūti Uh, bija panākt šīs sadaļas procesu. Mēs nevaram ļaut piec, atstāt 50 eh, pusiedzīvotāji, domājot, ka mēs par tiem nedomājam. Es uzskatu, ka ir ļoti nozīmīgi uzlabot caurskatāmību, un šodien runājot par priekšlikumiem no komisijas puses un par informācijas um, zi, atzīmēm, tas tiek iekļauts, bet um, Mums nav informācijas pār citiem aspektiem, kas ir politika un attīstība, bet ir tikai tirzniecības sadaļa. Par to ir tikai informācija, bija informācija. Tāpēc es vēlos arī apsveikt Meksiku, ka šobrīd informācija pilna ir pieejama visiem. Paldies! Šalca kungs vēlas uzdot jautājumu. Two minutes. Divas minūtes. Šajā Paldies, priekšsēdētājs. Mūsu ēna referente, diemžēl, ir citā sanāksmē devi komitejā. Un viņi uzstājas par cilvēktiesībām šodien, bet viņa lūdza mani runāt par diviem aspektiem. Turklāt tā, tam pie, tiem pieskārās Imakulāda tikko. Viņa uzskata, ka pašreizējās cilvēktiesību klauzulas ir nepietiekamas, un mēs gribētu iekļaut ISCS investīciju tiesu sistēmu, kas palīdzētu valdībām pieņemt eh, suverēnus eh, pasākumus un soļus. Mēs zinām, ka Meksikā ir īpašā uzmanības centrā, apzinoties, kā tajā ir problēma šajā jomā. Turklāt eh, Meksika ir e, bijis jāizmaksā 246 miljoni privātiem investoriem kompensācijās, neskaidot e, tiesu izmaksas. E, investīcijas Meksikā pieaug, un tā nav vienīgā valsts, kura var tikt iesūdzēta šī šo ar, e, esošās arbitrāžas sistēmas dēļ tā, tāds drauds var pastāvēt arī Eiropas valstīm, Spānijai. E, Meksikā ir saskārusies ar prasībām vairāk nekā 2 miljārdu apmērā, un prasības nāk no daudzām um, biznesa konglomerācijā. Mums ir jāņem šie aspekti vērā par nolīgumu runājot. Nākošais jautājums. Mūsu prāts nolīgums nav pietiekams, neņemot vērā cilvēktiesību pārkāpumus, ko pieļauja Eiropas uzņēmumi. Nav pienākumu investoriem konkrētā formā un saistošā formā, kas varētu novest pie vēl pie e, esošā tiesiskā stāvokļa pasliktināšanās. Es neuzskaitīšu vēl citus e, piemērus, ko norādīja Lola, bet man ir trešais jautājums. Ņemot vērā minimālā e, atalgojuma noteikumus un jauno Kanādas-Meksikas nolīgumu varētu izrādīties, ka auto būve Meksikā zaudēja konkurētspēju ar Amerikas ražojumiem, ko tas nozīmētu mūsu nolīgumam ar Meksiku, un vai arī mums nevajadzētu iekļaut minimālās algas jautājumu, kas atbilstu Meksikas attīstībai. Kāda būtu viena nolīguma ietekme uz citu šajā gadījumā, uz nolīgumu ar Eiropas Savienību? Paldies, Matijas! Um, maybe... Paldies! Pirmais būtu jautājums no Rodrigas Piņēro kundzes. Vai ir kādas izmaiņas salīdzinot ar to, par ko vienojamies aprīlī, un tagad arī skatot ģeogrāfiskās norādes, tagad nav izmaiņas. Tas ir skaidrojums ar to, kā tas ir visaptverošs nolīgums, ambiciozs nolīgums, gan Meksika, gan mēs Eh, strādājam pie detaļām, gribam, lai tur viss būtu pareizi un strādājam, cik ātri vien varam. Tad ir uh, vairākas uh, lietas, uh, kas vēl ir jānoslēdz, bet, nu, jā, mēs to visu publicēsim, tad arī to redzēsiet tuvāko dienu laikā. Lūk, var tiešām apliecināt, ka bija šis politiskā vienošanās un tagad uh, viss ir pieejams. Esam gatavi strādāt ar jauno valdību, lai tad šis process arī notiek pavisam formāli. Otrakārt, komentārs no Šalts kunga. Jā, jums ir viedokļi arī par šo investoru šķīrēju tiesu. Manuprāt, mums ir dažāds priekšstats par to, kā jaunā sistēma ir labāk nekā sošā sistēma kas ir daudzos dalību valstu investīciju nolīgumos. Tas ir viens no jautājumiem, ko esam pamatīgi izdiskutējuši ar Eiropas parlamentu. Tas bija viens no izšķirīgiem jautājumiem, cits starpā nolīgumā ar Kanādu. Un te mēs uzticējāmies investoru tiesu sistēmai, to mēs piedāvājam, jo tas ir caurskatāmāk, ir labāks procesuālās garantijas kā arī ir ierobežota iespēja uh, uh, šiem strīdiem un tam līdzīgi. Līdz ar to nedomāju, ka šī nolīguma beigās būs vairāk kādu tirzniecības uh, strīdu par cilvēktiesību pārkāpumiem. Cilvēktiesības ir noteikti aktuāls jautājums. Tā ir problēma Meksikā, Meksikas valdība un Meksikas sabiedrība kopumā to mēģina risināt. Ko mēs mēģinam panākt šajā nolīgumā tirdzniecības sadaļā? Te mēs gribam sniegt sev vairāk iespējas risināt šīs problēmas, runāt par šo ar Meksiku. Uh, kā arī raudzīt, lai attīstība iet pareizā virzienā Meksikā. Un, ja jūs raugāt, kas tur ir iekšā, tas nav esošajā nolīgumā, bet uh, tas ir tagad izniecības ilgspējīgās attīstības sadaļā, pretkorupcijas sadaļā. Tagad, manuprāt, ir labāki instrumenti nekā agrāk, bet nu, tas ir tāds vispārīgāks jautājums. Tas arī ir vairāk uh, uz e ADS atbildību. Minimālās algas harmon, Nu, mums Eiropas Savienībā tā nav. Es nedomāju, ka par to uh, vajadzētu runāt tirsniecības nolīgumā. Tas būtu nu, drosmīgs solis. Par ietekmi uz USMCA. Šī ietekme USMCA, kad tas tika noslēgts Meksikas, Kanādas, ASV vienošanās. Tad, protams, jā, mēs domājām par to, kādas sekas tam varētu būt uz nolīgumu, ko mēs noslēdzām ar Meksiku. Nu, esam izanalizējuši un secinām, ka nekādā veidā tas nemaina to, par ko esam vienojušies ar Meksiku. Tas nav nekas mazāk kā tas, ko sagaidījām no Meksikas. Un, uh, nu jā, tās ir arī garantijas, ko mēs saņemam no Meksikas. Nu, piemēram, geogrāfisko norāžu jomā mēs zinām, ka tas ir ka ļoti aktuāls jautājums ASV. Esam guvuši panākumus šajā jomā, jo arī ASV tur ir dažādas korporatīvās intereses. Nu, te uh, nolīgumā tas ir pilnībā aizsargāts. Ja ir lielas atšķirības, uh, izcelsmes noteikumos automašīnu jomā, piemēram, runāt par mūsu nolīgumu, mūsu nolīgumus ar Meksiku un Meksikas nolīgums ar ASV, bet eh, tur nav nekas tāds, kas tagad eh, caur kaut kādām aizmugurs durvīm tikta eh, importēta ASV automašīnas. Jā, tam varētu būt negatīva ietekme savukārt uz iespējamām Eiropas Savienības investīcijām Meksikā. Bet tas ir kas tāds, kas vairāk jāuzdod kā jautājums Meksikas pusē. Tas viss. Paldies! Paldies, Pons kungs! Caurskatāmība! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmais par cilvēku tiesībām papildināšu Matiesa sacīto. Gribu izcelt, ka jaunais uh, nolīgums arī satur uh, jaunākos noteikums par cilvēku tiesībām vēl vairāk. Tur ir cilvēku tiesību klauzula. Uh, Tās ir vairāk nekā jaunākais standarta klauzulas, bet papildus tam vēl mēs arī gribam ļoti nopietnas noteikums tieši politiskā dialoga un sadarbības sadaļā par cilvēktiesībām. Gribam arī norādīt, kā abas puses sadarbosies, lai veicinātu šīs cilvēktiesības gan Meksikā un Eiropas Savienībā. Gribu to izcelt, jo tās ir arī nolīguma gars, apusējība. Protams, es saprotu priekšlikumus, kas šeit izskanēja. Atsauce arī uz Bonas Āres deklarāciju. Es ieteiktu pirmkārt, kā jūs zināt, esam jau tādā ļoti advancētā procesa stadijā, kā jau teicām, esam gandrīz jau pie finiša līnijas. Uh, Līdz ar to ļoti maz vēl neatrisināt jautājumu, esam vienojušies par vispārējo, bet es gribētu teikt, ka tas, ko esam panākuši līdz šim, tas ir jauns satvers. Šis regulējums, kas ļaus mums padziļināt sadarbību arī dzīmumu jautājumos, te piekrītu absolūti, ka tas ir svarīgi. Un, godīgi sakot, tas būs atkarīgs no politiskās gribas. Lai maksimāli varētu izmantot šos note jaunos noteikumus, bet no šie noteikumi ir. Bet, ja būtu konkrēts referents, tur nav. Jūs teicāt, ka nebija mandāta, bet šie noteikumi tur ir, lai varētu ar tiem strādāt tālāk. Viss atkarīgs no politiskās gribas. Nu, un to ir pateiks laiks, vai tāda ir vai nav. Tad jautājums. Es arī vēlos tagad izmantot šo iespēju, lai apsveiktu referents kundz par izcelu paveikto darbu. Jā, protams. Uh, šī praksē par tekstu publicēšanu atšķiras no tā, ko pašlaik dara Tirzniecības ģenerāla direktorāts un tas, ko dara ar uh, tiesību aktiem, kas ir uh, ārējas darbības dienas uh, atbildībā. Tā tas ir, tas ne tikai attiecas uz Meksiku, tā ir tad vispārējā prakse. Uh, mēs varam vai nebūtu apmierināti ar to, taču tas tā ir. Tas ir visos gadījumos tā. Nu, iemesls tam ir tāds, ka mūsu prakse ir nepublicē tekstu līdz brīdim, kad padome ir bijusi iespēja izskatīt šos tekstus. Te mums ir arī jāņem vērā atšķirīgās kompetences kādas nu, atkarībā no skatāmā jautājuma. Jūs to labāk zināt nekā es. Nu, lūk, tāda ir uh, pašreizējā prakse. Tāds, uh, protams, pieņemam zināšanai uh, šo satraukumu, ko paudāt, un to nodosim tālāk. Paldies! Šauts kungs, ātri un īsi. Paldies priekšsētāji viens jautājums komisijai. Ko jūs darāt pavisam konkrēti? pret pret dažādiem uzņēmumiem, kas ir veikuši cilvēktiesību pārkāpumiem. Tie ir dati atbilstīgi ekoristai konsultācijas firma, kas ir arī piedalīsies ilgspējīgās ietekmes novērtējumā ar komisijas piekrišanu. Ko precīzi jūs darāt? Labi, Matijas tagad lūdzu. This is very specific. Šis ir kaut kas ļoti specifisks. Kā es teicu, ir to ļoti grūti arī izcināt esošajā nolīgumā, bet tas ir kas tāds, kur mums būs daudz lielāka iespēja uh, skatīt un risināt jaunajā nolīgumā. Pilsoniskai sabiedrībai arī būs daudz lielāka iespēja par to runāt. Kā es teicu, pasaule nav perfekta, Meksika nav perfekta, es nav perfekta. Ir problēmas, bet ar šo nolīgumu mums būs vairāk iespēju šīs problēmas risināt atsevišķi un kopā. Un tas ir ļoti svarīgs horizontāls arguments par labu šim tirsniecības nolīgumam. Un tagad Inmakulādas kundze. Jā, paldies. Pirms noslēdzu gribētu lai man paskaidrotu, tad kādas ir šīs grūtības, kādēļ Buenos Aires deklarācija, ko parakstījuši abas puses, kādēļ to nevar kā pielikumu iekļaut šai nolīgumā. Tālāk gribētu saprast, kas ir nepieciešams Eh, lai saņemtu informāciju par šo politikas tirdzniecības asociācijas nolīgumu, jā, protams, tā ir, eh, tā ir nepieciešams politiskā grība, parlaments jau to ir paudis. Tad, kas vēl ir jādara, lai mēs deputāti saņemtu informāciju par šīm sarunām, tas ir ļoti fundamentāli. Mums ir tikai uh, tirdzniecības nolīguma teksts, bet mums nav teksts par cilvēktiesībām, piemēram. Varbūt, ka visa šīs bāžas nebūtu, ja mums šī teksta būtu. Vai arī tad mēs nāktu klajā ar ļoti konkrētu, konkrētiem priekšlikumiem. Tātad, jā, eh, varbūt eh, kolēģi varētu atbildēt uz maniem jautājumiem. Un arī konkrēts jautājums pār ilgspējās attīstības sadaļu. Kā to var ietekmēt arī Kanādas, ASV, Meksikas? Uh, nolīgums, jau ņemot vērā to, kas ir šajā nolīgumā starp ES un Meksiku. Nu, vēlreiz Pons kungs. Thank you, Chairman. Um, I understand that... Paldies. Jā. Es saprotu, jautājums svarīgi. Nezinu, vai es varu teikt vairāk par to, ko jau pateicu, mēģināšu izteikties skaidrāk par tekstu publikāciju. Vēlreiz. Tas neatiec tikai uz Meksiku. Tas nav par šo nolīgumu, tā ir vispārīgā prakse. Nu, iemesls šai praksē ir tāds, ka komisijas kompetences teiksim, komisija ir pilnībā atbildīga par tirzniecības jautājumiem. Kad ir politiski jautājumi, tad, protams, ir jāpatur prātā arī padomas loma un viņu eh, galīgais eh, lēma pieņemšanas eh, spēks un šī pilnvara. Es īsti nezinu, vai tas uh, pamato šo praksi, bet tāda tā ir. Tas to paskaidro. Kā es teicu, esam noteikti ņēmuši vērā jūsu bažas. Nu, dosim tālāk. Vēlos arī izcelt, ka esam darījuši visu, lai būtu Eiropas parlamenta rīcībā, lai šeit nāktu un arī sniegtu jums jaunāko informāciju, arī kopīgo parlamentāro asambleju, kas ir vēl viena šī parlamenta formācija. Nu, cik nu varējām to darījām. varbūt ne ar as, nedaloties ar esošajiem dokumentiem, bet mēs esam Eiropas parlamenta rīcībā, lai šeit ierastos un skaidrot situāciju, cik vajag. Tad arī, protams, pieņemam zināšanai jūsu priekšlikumu atsaukties uz uh, dzīmumu jautājumiem. Esam ļoti advancētā sarunu stadijā. Domāju, ka šis tekstu. Zinu, ka jūs saprotat, ka jūs neesat vēl iepazinušies ar šo tekstu, bet tas ļauj pilnībā ņemt vērā dzīmuma aspektu, pat ja tas netiek pilnībā tieši minēts. Bet noteikti nodosim arī jūsu komentāru ieteikumu mūsu priekšniekiem. Paldies! Noslēdzam tādēļ 25. Tagad 26. darba kārtības punkts Mērkosūrs. Matijas Jērgensen šķiet būs tas, kurš mums sniegs jaunāko informāciju par Mērkosūru sarunām. Jā, vai viņš vai viņa klons. Tad, nu, vēlreiz paldies par mans, do, man doto iespēju, jā. Dažas stundas tikai atpakaļ mēs atvadījāmies no mūsu Merkosūra partneriem – kas ar mums kopā bija visu pagājušo nedēļu. Arī nedēļas nogalē vēl bija sarunas. Un šais divās dienās mēs runājām šīm sarunām. Desmit dienas bija ļoti intensīvas. Mēs uh, izrunājām visu jautājumu klāstu, runājām par um, pakalpojumiem, uh, priekš, par par subsīdijām, par izcelsmes noteikumiem, par valsts uzņēmiem, par piesardzības principu un tā tālāk tā joprojām. Bija tiešām padziļināts diskusijas visās jomās. Gan, uh, um, aug, gan um, vadītāja līmenī, gan tehnisko grupu līmenī abas puses ieradās ļoti labi sagatavotas un bija krietni pārstrādājušas jau pirms šīs sanāksmes. Te varam uh, uzteikt uh, ļoti plašo sarunu vedēju komandu no Merkusūra. Par dažiem jautājumiem esam pavirzījušies uz priekšu, citos jautājumos mazāk. Pavisam drīz arī saņemsiet šīs sanāksmes ziņojumu. Mēs arī, kā jūs zināt, publicējam sarunu ciklu ziņojumus, tā arī nebūs izņēmums. Pavisam drīz būs šis uh, ziņojums pieejams. Uh, bet es gribētu jums sniegt tādu nelielu pārskatu par sasniegto, par rezultātiem. Par progresu, kad es runāju, esam pavirzījušies uz priekšu vairākās jomās, nu, no, piemēram, izcelsmes noteikumos. Mm, Šais tekstos esam daudz pavirzījušies uz priekšu, arī par kuģa stāvokļiem, par ekonomisko zonu, uh, uh, izslēgšanu arī esam noslēguši sadaļu par caurskatāmību. Tas bija ļoti svarīgi, un tur diezgan ātri progresējām, un priekšlikums jau bija galdā uh, kādu laiku, un te Merkosūrs ļoti konstruktīvi piedalījās tālāk par valdības iepirkumiem. Uh, Tas ir aktuāls jautājums, kur ir vēl neatrisināti punkti. Arī tur bija labas diskusijas un esam pavirzījušies uz priekšu. Tālāk tirzniecība, ilgspējīga attīstība. Visi jautājumi atrisināti, izņemot jautājumus par piesardzības principu. Uzstājām uz to, lai būtu ļoti tieša atsauce uz iespēju pusēm pilnībā piemērot piesardzības principu taču par to vēl būs jādiskutē ar Merkosūru. Atradīsim pareizo formulējumu. Noslēdzām arī tekstu par cīņu pret krāpniecību, arī par subsīdijām. Pavirziemies uz priekšu. Tālāk jomas, kur neprogresējām tik daudz, bet nu, no mūsu viedokļa uh, Uh, sarunas bija konstruktīvas, cerams, ka tas arī bruģēs ceļu turpmākām uh, progresam nākamajās sanāksmēs. Nu, piemēram, uh, valsts uzņēmumu joma, eksporta nodevas, šis TBT, kā arī Jautājums bija pie pakal, pakal, darbs ir paveikts pie pakalpojuma teksta. Diemžēl arī bija daudz jomas, kur par spīti intensīvajām sarunām nebija iespējams panākt virzības priekšu, un te ir lielie jautājumi, ko jūs noteikti zināt. Par ģe ģeogrāfiskām norādēm diskusijas bija labas, arī esam progresējuši strādā pie teksta, pie aptvēruma Eh, par dažādiem jautājumiem un arī par šiem nosaukumiem, ko aizsargājam nolīgumā, taču nebija vēl iespējams uh, pavirzīties uz priekšu tieši par specifisku konfliktu atrisināšanu pie, specifiskiem, mm, pie specifiskām geogrāfiskām norādēm. Tad nebija iespējams arī pavirzīties uz priekšu tirgus piekļuvis prioritātēm piena produkti, vīni, olīveļa um, persiki. Vēl viens uh, liels jautājums, kur nu mēs arī jau intensīvi uh, runājām ar Merkusūra uh, jūras dienestiem bija arī iespēja paskaidrot, uh, ko mēs šeit gribam panākt, kādēļ tas ir svarīgi, bet nu, virzība no Merkusūra šeit nav. Arī automoto pakotne vēl nav atrisināta. Nav arī īsta risinājuma pie izcelsmes noteikumiem gan automašīnu jomā, gan automašīnu rezerves daļu jomā. Tad mums ir daudz prioritāti šais sarunās tekstils, kurpes un tam līdzīgi. Bet progress tur vēl nav. Par rezultātiem Abas puses nopietni investējušās darbā, taču uh, krietni vēl viedokļi atšķiras un tie jāpārvar. Nākamie soļi. Tas vēl jādefinē. Ja jūs tikpat aktīvi lietojat uh, Twitteri kā es, tad mūsu komisāra Malstrēm, jūs redzēsiet, ir ietvītojusi, ka viņa tikās ar Urugvajas uh, ministru, un tad arī varbūt tur būtu jāsako par turpmākiem soļiem, tad kādi būs sanāksmes un kontakti. Bet arī esiet droši, ka mēs esam apņēmības pilni Eiropas komisijā, lai eh, sasniegtu konkrētus rezultātus, noslēgtu šo nolīgumu lai sasniegtu visaptverošu ambiciozu nolīgumu pēc iespējas ātrāk. Un uh, tik līdz uh, tiešām ir panākts, kas tāds, ko mēs varam pārdot dalību valstīm un Eiropas parlamentam un uh, iesaistītajām pusēm, jo tas ir galvenais mērķis, ko ir noteicis arī mūsu priekšsēdētājs savā uzrunā par Eiropas Savienības stāvokli. Paldies! Paldies uh, Kūceņrautera kungam par sniegtajām atbildēm. Mēs runājam tikai par vienu asociācijas nolīgumu. Tas attiecas arī uz politisko sadarbību un savu sarunu uh, vešanas daļu mēs jau pabeidzām jūnijā. Nu jā, ir vēl daži jautājumi, kas līdz galam nav atrisināti. runājot arī par saistībām, atbilstot Merkozūru, bet tie ir tādi tehniski jautājumi, un esam patiešām priecīgi, ka pēc 20 gadiem darbs ir noslēdzies. Paldies! Sala Frankas kungs, jūs esat referents. Ko jūs par to domājat? Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, lūdzu vārdu iepriekšējās diskusijās, lai pievienotos. Uh, referentei no. Uh, jūsu komitejas, jo es uzskatu, ka parlamentam ir pilnībā jātiek piesaistītam pie e, tirzniecības e, nolīgumu noslēgšanas, un e, šā esošā komisijas nostāja man šķiet pieņemama. Tāpat Merkosur sakarā vēlos atgādināt komisijas priekšsēdētāju sacīto viņa runās par stāvokli Eiropas Savienībā, ka Eh, satiecas uz eh, šo nolīgumu noslēgšanu vislabākajos termiņos un arī parlamenta aicinājumu eh, ātri strādāt pie šīm sarunām. Man šķiet, ka mēs mītīņājamies uz vietas un zaudējam laiku kopš pagājušā gada decembru, kad notika ministru līmeņa sanāksme Buenos Airesā. Mēs esam iestrēguši četros vai piecos tematos. Es varu šodien atzīmēt to, ka komisijas pārstāvis uh, eh, Jorgensens norādīja uz um, panākumiem pēdējā sarunkārtā, bet paužam nožēlu priekšsēdētāji, ka ministru sanāksme nevarēja tikt noturēta jo nebija nepiešamo priekšnosacījumu, lai tā varētu notikt. Un šajā sakarā vēlos pasvītrot Merkosūra um, priekšsēdētāja Urugvajas uh, prezidentā uh, labo gribu, un es domāju, ka šobrīd mēs esam ļoti tuvu nolīguma nosteikšanai, un es gribētu aicināt līdzējas puses uh, pielikt visu enerģiju, lai varētu atrisināt nedaudz esošās domstarpības un aicinu komisiju sasaukt ministru līmeņu sanāksmi eh, līdz decembra beigām, lai varētu pilnībā pabeigt darbu pie sarunām. Un tagad īpaši vēlos aicināt eh, komisāru Hoganu, lai ar mērķi noslēgt līdzsvarot līgumu, viņš varētu mobilizēt visus pūliņus, lai mēs šo pasākumu pabeigtu un noslēgt izdevīgu noslē, nolīgumu mūsu iedzīvotājiem, pilsoņiem, uzņēmumiem un tiktu ņemt vērā 2004. gadā jau paustie aicinājumi un arī priekšsēdētāji jānorāda, nu, ka liberalizācija notiktu par 90%. Procentiem. Ja mums neizdosies to nosteikt, tad tas būs vēsturisks, tā būs vēsturiska neveiksme. Un domāju, ka mums ir jādara viss, lai varētu šo procesu pabeigt. Tāpēc atkārtoju savu aicinājumu komisijai un komisārei Malmstrēmai uh, lai tad, kad ir atrisināti tehniskie šķēršļi, tiktu sanaukta uh, ministru līmeņa sanāksme līdz uh, decembra beigām. Paldies, un tagad uz divām minūtēm. Uh, delegācijas Brazīlija vadītājs Rulāšs. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau izskanēja iepriekš. Pēdējo mēnešu laikā mēs redzam, ka mēs neņemam vērā vairākus iespēju lodziņus šī nolīguma nosteikšanā. Ir jāapzinās, cik nolīgums šis būtu svarīgs tādai valstī kā Brazīlija. Es uh, Eh, atgādinu, ka Brazīlija ir piektā lielākā valsts pasaulē. Eh, tā ir labākā Merkosura ekonomika, un eh, tā ir ļoti nozīmīga partneru valsts Eiropas Savienībai, un tuvināšanās ar Eiro, Merkosura Eiropas Savienībai tāpēc ir ļoti nozīmīga. Un mēs saprotam arī to, ka uh, Šis visaptvarošais eh, nolīgums ir ļoti nozīm, eh, nozīmīgs. It īpaši ņemot vērā Trumpa protekcionistiskās metodas, eh, šis nolīgums ir ļoti nozīmīgs mums visiem, it īpaši mūsu Brazīļu partneriem. Bet ir jānorāda uz vairākām bažām, tai skaitā uh, pēc ehm, pēdējām eh, prezidenta vēlēšanām Brazīlijām, kā tas ietekmēs Merkosur, kā turpināsies attiecības ar Eiropu, jo ir ļoti daudz nezināmo aspektu, kā tas ietekmēs eh, abus ekonomiskos blokus. Eh, pirms kāda laika ka Brazīlijas ekonomikas ministrija norādīja, ka Dienvidamerikas bloks nebūs prioritāte Brazīlijas valdībai. Un arī mūsu prāt ir vairāki punkti jāskaidro. Es atceros interviju ar 5. novembrī ievēloto prezidentu, kurš ziņoja, ka vēlas stiprināt tirdzniecības um, attiecības ar citām valstīm un decentralizēt attiecības ar Merkostūru. Tas lika domāt, kā attiecības ar Eiropas Savienību lielā mērā būs atkarīgas no jaunā ministra šajā jomā. Šobrīd mēs esam gandarīti par progresu pēdējā sarunu kārtā, bet mēs zinām, ka uh, protagonistiskās politikas uh, otrajā Atlantijas okeāna krastā var stāvokli mainīt. Un noslēgumā es ceru, ka jaunie spēlētāji šajā procesā nekavēs noslēgt nolīgumu, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs gan Eiropas blokam, gan Dienvidu Amerikas blokam. Paldies! Paldies tagad ēnu referenti, katram pa divām minūtēm Nikola Dante SD grupa. E, grā... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, dažas nedēļas atpakaļ kopā ar Merkusūru bijām Paragojā. Un skaidrs, ka mēs te saskaramies ar politiski rakstura problēmām, kas ir ļoti, ļoti lielas. Jo, nu, protams, vārdi ir skaisti, ka mēs visi gribam nolīgumus, bet nu, te runa ir par divām valstīm, kas vispār negrib šo nolīgumu. Mums taču ir jāsaka taisnība. Ja šodien mēs nevaram e, ievērojami pavirzīties uz priekšu darbā pie šī nolīguma, un to jau arī teica Jorgensen kungs, mēs to nevaram uzskatīt par progresu. Mums bija piecas uh, problēmas, tagad ir četra puses Desmit dienas uh, diskutējām, lai atrisinātu pusproblēmiņu. Jūs lielās problēmas geogrāfiskās norādes, uh, ir uz pakalpojumi, vīns, olīveļa un tā tālāk, arī autotransports, automašīnas. Šie jautājumi vispār nav pavirzījušies uz priekšu. Uh, Nu jā, te pār valsts iepirkumiem ir zināms progress, tas ir svarīgi, bet tas ir aizņēmis tik milzīgu laiku. Jo Eiropas parlamentam ir ļoti konkrēts termiņš, bet uh, arī ir uh, lielajās valstīs, uh, Brazīlijā, piemēram, nākus pie varas jauna administrācija. Un tad te varētu būt arī kāda bloķējoša pozīcija Merkusūrā nākamo gadu laikā. Nu, būsim optimisti, protams. Optimisms beidzas, kad visas durvis aiztaisās, nu spiedīsim uz priekšu darbu, izdarīsim spiedienu uz parlamentu. Taču ir jāpieņem zināšanai, ka neatkarīgi no apņēmības soļu uz priekšu ir spērt visai maz. Nevienā val... dažās no šīm valstīm es neredzēju ne mazāko vēlmi nāk mums pretīm, nu, piemēram, geogrāfisko norāžu jomā. Nu, ja, piemēram, šāmpanietis Urugvajā, pārmiģiāno Urugvajā, tas viss ir ļoti sarežģīti. Objektīvi tas ir sarežģīti, ja nav kompromisa risinājumu par šiem jautājumiem. Nu tad, ko darīt tālāk? Turpinām Turpinām, protams, bet nu es uzskatu, ka te vajadzētu saprast, kāda tad ir šī politiskā grība. Mēs jau esam spēruši soli uz priekšu, kā Eiropas Savienība. Es uzskatu, ka visi šie jautājumi, kas ir izcināti desmit mēnešus apakaļ un problēmas nav risinātas un uh, esam pie izejas pozīcijas. Un tad arī jautājums Jorgensen kungām, tad uh, kāda būs Brazīlijas nostāja, mēs to nezinām, bet nu tā Ir svarīga nostāja, lai virzītos uz priekšu šīs sarunas, kas likās jau, ka būs noslēgta desmit mēneši atpakaļ, bet desmit mēnešos nekas nav mainījies. Helmuts Šolts. Danke, Vorsitzender. Um, auch ich bedanke priekšsēdētāji, es arī esmu pateicīgs par sniegto informāciju, bet domāju, ka pēc vakardienas debatēm, kas tika veltītas tirzniecībai, äh, mums vajadzēs runāt tomēr tā pārliecinošāk. Mēs vakardien. Um, ļoti daudz runājam par godīgu tirzniecību un nevarētu tagad izlikties, ka jaunā vadība Brazīlijā neko nemainīs uh, un cilvēku tiesības un daudz kas cits tagad varētu tikt atstāts novārtā. Nu, Mēs nevaram arī pieļaut, ka turpina izcirst Amazonas mēžus, lai varētu sastādīt sojas, pupiņas un kukurūzu. Un mēs nevaram to vienkārši tā ignorēt un turpināt vēst tirzniecības sarunas, it kā nekas nebūtu noticis. Jā, jūs teicāt, ka šīs sarunas vajadzētu uh, Eh, tā lēnītēm vest, bet mums ir jāveido izpratne, kas tad ir svarīgi Merkozur valstīm, Eiropas Savienībai un būtiskus principus nedrīkstam aizmirst. Runājot par Meksiku, mēs saprotam, ka ideāls pasaules nepastāv, bet mēs nedrīkstam arī pieļaut tik nopietnu situāciju pasasliktināšanos. Kolēģi Sala Franka, jūs bijāt pirms uh, diviem gadiem referents, un jau toreiz jūs teicāt, ka ir jāpasteidzas, ja vēlamies ļoti nopietnus jautājumus atrisināt jau laicīgi. Kur tad mums ir šie kopīgie saskars punkti, kur mūsu viedokļi atšķirs un tā tālāk. Un pēdējo divu gadu laikā nesam pārāk uh, daudz panākuši, un patiešām man ir ļoti grūti stādīties priekšā, ka ņemot vērā jauno valdību uh, Brazīlijā, mēs varēsim panākt ievērojumu progresu. Mums ir tā kritiski jāsaprot, jāizvērtī, kas notiek, un ir arī jārunā par to, kādu eh, mērķi mēs vēlamies panākt, kā Eiropas Savienība, slēdzot šo tirzniecības nolīgumu ar Merkuzuru valstīm. Jā, foršēts, un vēl. Mināra kundze, paldies priekšsēdētāji. Šodien trau Nīderlandiešu avīze publicēja rakstu, kurā ir teikts, ka vajadzētu pielikt punktu sarunām ar Merkuzūru, ka tās vajadzētu uh, pārtraukt nevien tādēļ, ka tas nāks uh, par ļaunu mūsu lopkopiem, jo Merkuzūra valstis vēlas uh, uz mums, uz Eiropas Savienību eksportēt sliktas kvalitātes lielopu un putnu gaļu. Jārunā arī par Bolsonaro kungu, viņš ļoti lielu daļu um, Amazonas mūža mežu vēlas izcirst, nu tas bio bio daudzveidība ietekmēs vienkārši katastrofāli, un tas arī uh, apdraudēs daudzas vietējās kopienas un klimātu. Neaizmirsīsim, ka arī koki uh, ļauj samazināt CO2 emisijas. Ja Brazīlijā nekas nenotiks pret šo milzīga mērā, mēroga uh, izciršanu, uh, tad pieaugs uh, CO2 emisiju izmeši par kaut kādiem vairākiem, uh, par vairākām gigatonām gadā. Nu, mēs tik milzīgus skaitļus nevaram atstāt bez uh, ievērības īma lūdzu. Simplemente. Es uzdošu jautājumu. Kā tiek vērtētā, vērtēts jaunais Brazīlijas prezidents sarunās ar Merkosūru. Mēs esam redzējuši vairākus viņas eh, paziņojumus. Eh, Brazīlijas jaunais prezidents eh, seko Donalda Trumpa, piemēram un eh, viņš pieturas pie principa, kā labāk eh, divi divpusēji nolīgumi nekā viens reģionālais, eh, kā tas var ietekmēt un stāvokli un kā mēs varētu šajā situācijā aizstāvēt Merkosur nolīgumu un kādā veidā. Bra Eh, Brazīlija varētu īstenot savu ietekmi, lai ietekmētu divpusējo rezultātu. Nadja Hirša. Thank you, Chair. I speak on behalf. Paldies. Es runāju Alde ēnu referentes Dītas Čarāncovas vārdā. Dīta var atkārtot tikai to, ko teica parlamenta vairākums, ka mēs atbalstām tik nozīmīga tirzniecības nolīguma noslēgšanu pēc iespējas ātrāk. Dīta ir priecīga, ka šis iespēja lodziņš vēl nav aizcirsts, bet viņa saka, ka nevar turpināt šīs sarunas vilkt bezjēdzīgi garumā. Eh, sākumā termiņš bija pērnais septembris, tad šī gada janvārs, tad marta beigas un tad eh, jūlijas. Vai būs iespējams vienoties eh, līdz um, uh, G20 līderu samitam Buenos Airesā. Un kas tad notiks, ņemot vērā arī to, ka Eiropas vēlēšanas notiks jau pēc pusgada? Auto nozara ir uh, viens no slav, tādiem svarīgākajiem punktiem Eiropas Savienībai, un savukārt lauksaimniecība ir ag aktuāla Merkozur valstīm ir uh, noteikts, ja nekas netiks panākts uh, nevienā, ne otrā lauciņā, tad nolīgumu nevarēs noslēgt. Mēs esam noslēguši jau sarunas ar Meksiku, un tagad ļoti liels progress ir panākts arī sarunās ar Čīli. Un uh, jāsaka, ka tas būs ieguvums gan mums, gan uh, attiecīgajam reģionam. Uh, bet ar lielākajām Merkozūra tautsaimniecībām vēl nekas nav panākts, nestoties uz to, ka sarunas ir jau vismaz 20 gadus ilgušas, un Čarāncovs kundze cer, ka jau ļoti drīz varēs uh, svinēt uh, nolīguma noslēgšanu. Jā, cerība mirst pēdējā, saka priekšsēdētājs Karolīna. Paldies, nu jā, klausoties tajā, kas šeit notiek, man ir radies iespējas, nu, ka visi nolīgumi ir par katru cenu jānoslēdz līdz Eiropas parlamentu vēlēšanām, un nav nekādu šaubu, ka viss ir tik ļoti ambiciozi un patiešām Lieliski. Bet eh, kas notiek Brazīlijā? Šī eh, zemes eh, piesavināšanās, kāda vispār ir lauksaimnieku situācija un politisko situāciju arī neaizmirsīsim. Tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti. Nu, visus šos aspektus apkopojot, man ir ļoti grūti iedomāties, ka nolīgums jau drīz tiks parakstīts. Cilvēka tiesību situācija Meksikā un citās valstīs. Kas notiek? Es gribētu pavaicāt komisijai. Uh, vai mēs vispār kaut ko varam darīt lietas labāk, kā reaģēt uz šiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Un ja jau ir tik liels progress panākts, jūs pieminējāt ilgspējas nodaļu, kādi, kāds ir šis konkrētais progress, sarunas tiek vests jau tik ilgi, nu kas tad tik revolucionārs ir galu galā pēdējā saruna kārtā noticis šajās pēdējās desmit dienās, jūs teicāt, ka ir panākts progress, lūdzu konkrētus piemērus. Eh, Janikš Žado, lūdzu. Merci. Paldies! Vai nu komisijas rīcībā ir informācija, kuras mums nav, jo viņi zina, ka Brazīlijas eh, jaunais eh, Brazīlijas prezidents nestāsies amatā savā stāšanās amatā dienā un šajā sakarā izskat daudz kritikas Merkosur sakarā, gan vides, gan lauksaimniecības jomā, un ir beidzot eh, komisijas stratēģijā, ka Bolsonaro nebūs prezidents, bet ja tomēr tā nav, tad es saskatu problēmu. Mums nevar apgalvot, ka Eh, ar demokrātijas ir jāved sarunas, bet ja tās vairs nav demokrātijas vai tās ir apdraudētas demokrātijas, ir jāved sarunas vienmēr vajadzīgi brīvās tirzniecības nolīgumi, jo eh, tas ir izcinājums. Nē, tā tas nedarbojas. Tomēr, un mēs redzam, Eiropas Savienība E, kurā ir grūtības ar Parīzes nolīgumu, ar meža izciršanas problēmu, ar lauksaimniecību, un tagad mēs esam gatavi slēgt līgumu ar vadītāju, kurš ir publiski ziņojis, ka viņš dos brīvu vaļu matu grosu izciršanai, Amazonas mežu izciršanai un kas sastādīs e, soju viscauri un mhm. es dzirdēju vienu eh, Francijas republikas prezidentu apvienotajās nācijās sakām, ka viņš nekad neparakstīs tirzniecības līgumu ar uh, valsti, kas nerespektē Parīzes nolīgumu. Kā rīkoties? Ja nebūtu tik kritisks politisks brīdis Eiropas Savienībai un um, Eh, Latīņamerikai. Un jā, mums neizdosies panākt sarunas, lai pārskatītu, kāds tas ir mūsu principu un vērtību ietvars, tāds es vairs nesaprotu komisiju, bet var gadīties, ka komisijai ir, ir informācija par jauno Brazīlijas prezidentu, kuras mums nav. Un Dārthaus kungs. Uh, Darmathon, but... Jā. Es esmu nedaudz vēlāk ieradies. Man patiešām ir daži jautājumi. Es atvainojos, ka esmu pēdējais, kas uh, uzdod jautājumu. Žado kungs ļoti daļrūdīgi teica, ka Eh, Bolsonaro ir uh, nācis klajā ar paziņojumiem, kas daudziem nepatīk, bet viņš vēl nav stājies amatā. Nu, tie ir tikai tādi priekšvēlēšana solījumi. Uh, Nu, daudzi cilvēki uzstājas ar šādiem priekšvēlēšanu solījumiem, ko varbūt nevajag tik uh, nopietni to visu uztvert, vai šī ir jaunā žado doktrīna, ka, piemēram, mēs pārtrauksim tirzniecību, ņemot vērā šos kampaņas laikā dotos solījumus un apgalvojumus. Un Mīnēras kundze ar sev piemītošo daļrunīgumu teica, ka nevajadzētu tirgoties ar ievēlēto prezidentu Bolsonaro. Un tad rodas vēl uh, papildus jautājumu, nezinu gan kādas uz tiem ir atbildes, bet ar ko tad jūs uh, tirgoties? Un ar ko jūs netirgoties? Es domāju, uh, šis saraksts varētu būt visai maziņš. Es redzu, ka uh, Eh, godītais eh, parķī populēra pārstāvis te ir, ko viņš par to visu domā, bet parķī populēra eh, attieksme pret katalāņu separātistiem man arī nav īsti paprātām. Šie cilvēki tiek likti cietumos, nu man tad tagad ar Sančesu ir jābeidz tirgoties, vai kas notiks? Perhaps on another one. And I'm really not trying. Es patiešām nezinu atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Varbūt, ka kādam tās ir. Uh, Fīzes kungs lūdzu. Uh, kolēģim uh, gribu teikt, ka mēs neesam ielikuši cietumā nevienu e, Katalonijas separātistu. Ja ir politiķi, kas atrodas cietumā, tas nenozīmē, ka ir politiski e, cietumnieki, bet vienkārši ir cietumā dēļ pārkāpumiem. Un tagad došu vārdu Urugvajas vēstniekam kurš izklāstīs eh, savu komentāru no Merkosur valstu puses. Paldies priekšsēdētāji par iespēju uzrunāt Startautiskās tirzniecības komiteja Eiropas parlamentā un arī vēlos pateikties Matiesam un Adriānam par viņu sacīto. Apstiprinu, ka 12. novembrē Eh, beidzās ļoti intensīvas sarunu dienas starp abām sarunvedējām pusēm, kas palīdzēja atbloķēt veselu rindu tīri tehniski rakstur jautājumu. Bija paredzēts, ka šis Pēc šī procesa notiks ministru līmeņa sanāksme, sākot ar 19. novembri, piedaloties komisāriem Holgeram Malstrēmai, lai runātu pār pieciem, sešiem visjūtīgākiem jautājumiem, kas arī e, tādi ir politiski, un kur panākumu dot iespēju pabeigt šo garo sarunu procesu divos blokos. Es uzskatu, ka. Kā... Eh, iepriekšējā nedēļa laikā ir panākts ievērams progress dažādās jomās un var noslēgt vairākus ļoti svarīgus tematus, no kuriem daži jau izskanēja Matiesa runā. Bet vēlētos atgādināt, ka atsevišķu tematu pabeigšana ir tīpaši uh, Eh, tas attiecās uz Eiropas Savienības būtiskiem jautājumiem un pateicoties Merkosur eh, elastībai. Atsevišķos tehniskos jautājumos pastāv grūtība. Uh, Eh, no grūtības eh, noveda pie tā, ka ceturtdien pēcpusdienā tika atsaukt paredzētā ministru līmeņa sanāksme. Mēs eh, paužam nožēlu par šo risinājumu, aicinām sarunu puses meklēt risinājumus. Mēs uzskatām, ka ministru klāt būtu, būtu spējusi diet pie uh, politiskās norādes risinājumu uh, rasīšanai. Uh, Urugvājas um, ehm, prezidents, kurš šobrīd vada Merkosūrs, deva savas norādes. Tāpat man bija sarunas ar komisāru Malmstrēmu un Sandru Gardīnu, kas ved sarunas, un e, man bija e, saņēma apliecinājumu, ka tiks turpinātas e, sarunas tehniskā līmenī, kas dotu iespēju sasaukt ministru līmeņa sanāks līdz gada beigām, lai varētu pabeigt šīs sarunas ar panākumiem. Šobrīd eh, tiek runāts par iespējamiem datumiem decembrī, un mēs no sirds ceram, ka varēs eh, šo sanāksmi īstenot. Tā būtu iespēja, pēdējā iespēja pabeigt šo nolīgumu. Ja mums tas neizdosies, tad nav zināms, kad mēs atkal varēsim to reaktivēt. Un noslēgumā priekšsēdētājs vēlos uzsvērt to, kā tie temati, ko pasvītroja Matijas kungs, kur um, temati, kurš netika panākta virzība šo nedēļu laikā, kas ir geogrāfiskās indikācijas, jūras pakalpojumi, autoparki, piena produkti un lauksaimniecības produktu kvotas Šajos gadījumos mums ir jāpasvītro, ka tematus jau uh, pasvītroja ministri savam līmenim, kurš arī būtu piemērotais līmenis, kurās var, kur, kurā varētu detalizētāk runāt. Tehniskās sarunas ir nonākušas līdz tai robežai, līdz kurai tās var nonākt. Katrā ziņā es vēlos pateikties Eh, Adrianas kungas no izvērtējumam situācijai, un Merkosur valstis ir gatavas jebkurā brīdī sēsties pie galda, lai mm, pilnībā pabeigtu šīs sarunas. Paldies! Domāju, ka tagad komisija varēs atbildēt uz jautājumu. Thank you, thank you very much. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Sākšu varbūt apgrieztā kārtībā atbildēt uz jautājumiem un komentēt, reaģējot uz uh, viņa ekscelences Urugvais vēstnieka teikto. Nu, nav bijusi atcelta neviena ministru sēde. Komisija teica, ka ir gatava sarīkot ministru sēdi tad, kad visas, eh, visi priekšnosacījumi būs izpildīti. Bet, lai tas notiktu, ir eh, jāatrisina daudz jautājumu, lai varētu šo sēdi galu galā sasaukt. Pagaidām nav pienācis īstais brīdis, lai to darītu. Tas jau tika minēts eh, tad, kad tikās ministri Ministru sanāksme tā tad notiks, eh, kad eh, visi apstākļi tam liecinās par labu. Bet, eh, lai tas notiktu, ir jāiegulda ļoti daudz pūliņu gan no Merkuzuru valstu, gan no ES puses. Tagad atbildot uz deputātu jautājumiem. Es vēlējos pateikties par uh, sniegto atbalstu Mums šīs sarunas bija ļoti svarīgas. Eiropas parlaments bija tāds kā iniciators. Es ceru, ka tas turpināsies tādā pašā garā, jo mums jūsu palīdzība būs nepieciešama. Mums būs jāpieņem sarežģīti politiski lēmumi ne tikai Merkozūru sakarā, bet um, arī citos kontekstos jāsaprot Mm, ka mums arī kaut kas ir jāpiedāvā šajās sarunās, kaut kādi trumpi un uh, ieguvumi. Jā, jūs teicāt, ka ir jābeidz šīs sarunas pēc iespējas ātrāk. Bet, ja mēs runājam par piesardzības principu, tas joprojām nav atrisināts. Kā tad varam noslēgt sarunas, ja ir vēl tik daudz neatbildētu jautājumu? Un uh, jāsaka, ka šis mums tik ļoti svarīgais princips joprojām uh, nav atrisināts un arī nav panākta vienošanās par tik ļoti daudziem um, geogrāfiskās izcelsmes rādītājiem, kas Eiropas Savienībai ir tik būtiski. Un, ja mēs runājam par izcēlesmes norādēm, ko Merkuzūra valstis piedāvā auto uh, nozars izstrādājumiem, nu, tad, uh, principā, ja tas uh, stāsies spēkā, tad uh, tirdzniecība kļūs vienkārši neiespējama. Uh, Ilgtspējīga attīstība vēlēšanas Brazīlijā un kas tad gal galā notiks? Demokrātiski ievēlētā valdība Bolsonaro, ko viņi darīs tālāk, mēs to vēl nevaram prognozēt. Un kā mēs to varam ietekmēt arī uz šo jautājumu, vajadzētu atbildēt, vai mēs vēlamies tā kā izolēt Brazīliju, domājot par eh, transnacionālajiem eh, līgumiem, vai mēs to nevēlamies? Ko mēs varam darīt cilvēktiesību jomā, vai mēs kaut kādas sadarbības formas uzsāksim vai nē? Un tas ir izšķirīgs svarīgs jautājums. Ar šo vienošanos, kur ir minēts arī ilgspējīgas uh, attīstības modelis. Mums ir jāpanāk, lai eh, valstis neatkāptos no šiem noteiktajiem standartiem. Mēs esam vienojušies par transnacionāliem nolīgumiem, par transnacionālām saistībām arī ekoloģijas jomā, bet eh, tā ir politiska izvēle. Es nezinu, kāda informācija ir jūsu rīcībā, vai tā atšķiras no tās, kas ir uh, līdz mums nonākusi, bet eh, nu, gribēju vienkārši šo komentāru tagad pateikt. Tika uzdots jautājums, kas ir panākts attiecībā uz ilgspējīgas attīstības nodaļām salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. tas, ko esam panākuši, ļoti uh, lielā mērā sasaucas ar līdzīgiem principiem jau noslēgtojos nolīgumos. Mēs vēlējāmies arī uh, atrunāt, kā tiek izveidoti atbilstošie paneļi, kādas procedūras jāizmanto. Uh, par to visu vēl sarunas norisinās. Uh, Šķiet, tas eh, pagaidām ir viss no manas puses. Es, protams, ļoti uzmanīgi ieklausījos parlamentu deputātu teiktajā. Eh, citiem bija, kas patiešām ļoti eh, steidzams man jāpavēstī. Tas nepalika noteikti bez ievērības. Paldies, tagad Kucenrauter kungs, paldies, paldies par šīm patiešām dzīvīgajām debatēm. Es lielā mērā varu piekrīst Matiesam no trade ģenerāla direkcijas. Uh, Mēs runājam par asociācijas nolīgumu, un abām pusēm ir jāuzņemas saistības. Mēs nerunājam tikai par tirdzniecību un eh, ilgspējīgu attīstību, mēs runājam arī par politiskām vērtībām, demokrātiju, cilvēktiesībām un uh, daudziem uh, politiskās un sociālās dzīves aspektiem. Lūdzu arī Neaizmirsīsim, ka šīs valstis atrodas uz visai augstā attīstības pakāpiena. Tās nav kaut kādas ļoti zemi attīstītas valsts ar kaut kādu jocīgu valdību. Varbūt mūsu viedokļi par Brazīlijas tagadējo politisko klīķi var atšķirties, bet ekonomika, arī sociālā joma tur ir ļoti lielā mērā sakārtota. Un mēs ar šīm valstīm varam tagad sadarboties un sarunāties daudz labāk nekā iepriekš. Un, eh, ja mēs nevienosimies ar Merkosur valstīm, mums ir jāsaprot, ka ir spēki, kas ir ieinteresēti, lai mēs ar tām uh, nevienotos, un tur savukārt ekonomiskā un sociālā situācija atrodas uz daudz zemākas attīstības pakāpes. Mums ir jādomā par demokrātijas modeli, par cilvēku tiesību, vērtību pārņemšanu un iedzīvināšanu šajās sabiedrībās. Es domāju, ka šīs valstis uh, ir spējīgas panākt progresu, ir spējīgas uzklausīt uh, pilsonisko sabiedrību ar šī nolīguma palīdzību mēs varēsim arī ietekmēt lietu gaitu šajās valstīs, sadarbojoties ar tiem spēkiem, kam ir svarīgas tādas pašas vērtības kā mums. Lūdzu, nenovērtējiet to par zemu. Paldies! Paldies! Salfranks kungs noslēgumā. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti žēl, kā Dartmut kungs devās, ir devies prom, es varētu atbildēt uz viņa sacīto jautājumu, jo Katalonija nekad nav bijusi neatkarīga no karaļvalsts, bet gan grāfiste, kura bija atkarīga no Katalonijas, ne, no, no Spānijas kroņa. Eh, Spānija ir tiesiska valsts, kurā tiesiskās normas eh, tiek ievērotas un nevar būt tiesiska valsts, kurā netiek respektēti likumi. Bet tagad, atgriežoties pie nolīguma, ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, izsvērti Eh, runāt par realitāti un ietstātu neko neskaidru. Politiskā daļa ir pabeigta, sadarbības daļa praktiski ir pabeigta, un eh, e, tirsniecībā daļa bija pabeigta par 90%. Mums izdevās panākt virzību šajā sarunu kārtībā. Es nezinu, eh, komisija cik procentuāli uzskata šo virzību uz priekšu un arī cībā um, esošā informācija būtu 3 vai 4 procenti. Es gribētu nomierināt Dantikungu, ka ehm, ļoti liela virzība ir panākta geogrāfisko indic, indikāciju jomā, un jau mēs esam tuvu tiem sliekšņiem, kas ir panākti ar Meksiku un Japānu. Tālāk runājot par automašīnām un to detaļām ir vēl jāpabeidz eh, darbs, un atsevišķās nedaudzās tēmās ir jāvirzās uz priekšu. Es uzskatu, ka mums ir eh, godīgi jāizvērtē šie, šie procesi. Mēs kā parlaments esam snieguši labvēlīgu atzinumu politiskajam dialogam un eh, sadarbībai ar Kubu, un mēs gatavojamies vai jau esam uh, Eh, piekrituši sadarbībai sarunām ar tādu valsti kā Vietnam. Pie šī nolīguma mēs strādājam jau vairāk nekā 20 gadus, un mums nevajadzētu novirzīties no ceļa kādu žurnālistikas darbu dēļ vai arī kāda cita ievērā, ievēlēta prezidenta dēļ, kā tas ir Brazīlijas gadījumā. Uh, Un es saprotu kolēģu bāžas pār to, ka Brazīlija varētu atkāpties no ko konvencijas par klimatu pārmaiņām. Tas eh, šķiet ir būtiski, tieši tāpat kā ļoti būtiski, manuprāt, ir ievērot cilvēktiesības un brīvības, kas ir būtiska klauzula visos Eiropas Savienības nolīgumos. Priekšsēdētāji, es lūgtu komisiju un arī mūs pašus rīkoties ar mazāk arogances un ar vairāk pieticības, jo uh, procesus nosakām nevis tikai mēs, bet gan kopīgi abas puses. Un ne jau to determinē tikai komisija, bet divpusējās sarunās ir jāmeklē labās gribas un konsensi abās pusēs, lai mēs varētu tos iestrādāt nolīgumā. Šis nolīgums būtu ārkārtīgi strateģiski svarīgs tirzniecībā, politikā un ekonomiskā Un es domāju, ka mums ir jāizmanto iespēju lociņš pirms beidzas decembris. Tāpēc es lūkšu jūs pielikt mūlīs labas puses pirmkārt vienotos pār ministru līmeņa sanāksmes organizēšanu, nebūtu, uh, nenotiktu atkāpšanās jau panāktajā ir Merkosur valsts, viena no valstīm pakāpusies atpakaļ attiecībā uz iepriekšējiem nostājiem, tāpēc mums ir jāizmanto tas vēsturiskais lodziņš, kas šobrīd ir atvēries, vai arī mums pēc tam visiem būs jāgaužas par sakām. Paldies referentam, paldies vēstniekam. Ar to mēs esam pabeiguši skatīt 26. darba kārtības punktu un pāriem pie 27. kas ir no Amerikas dienvidiem uz ziemeļiem. Un tās ir Eiropas Savienības eh, Savienoto valstu tirzniecības sarunas, kas ir nozīmīga tirzniecības spēles sadaļā. Pagājušajā nedēļā Vašingtonā tika runāts par attiecībām ar eh, Savienotajām valstīm presē mēs lasījām par slaveno 232. sadaļu autoru jautājumu izmeklēšanā mēs um, šķiet, ka mums ir izdevies uh, sasniegt zināmas piekāpšanās jomās, kas skār auto tēraudu un tagad mēs gribētu dzirdēt detalizētu atskaitu par sanāksmi un arī turpmākās perspektīvas tirzniecības attiestībai ar savienotām valstīm. Uh, Kopā ar mums ir Ignacio Bersero no Treju ģenerāla direkcijas, un viņš sniegs mums mazliet ieskatu no iekšpuses. Um, like to... Liels paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sniegt jums informāciju par to, cik tālu esam tīkuši pie šiem četriem galveniem jautājumiem, par kuriem diskutējam, runājot par šo kopīgo paziņojumu, par ko ir viena no jušas abas puses jūlijā pēc komisāras Melstrēmas sarunas ar vēstnieku Laidhaizer kungu. Jautājums par uh, rūpniecības tārifiem. Kā jūs zinat, tad kopējais paziņojums ir ārkārtīgi skaidrs. Vienīgais tirzniecības sarunas ar ASV koncentrējas pašlaik uz to, lai atceltu šos rūpniecības tārifus. Uh, Komisija ļoti skaidri pateica ASV jau no paša sākuma. Otrajā darba grupā, kā mēs esam gatavi startam un sagai, esam labi sagatavoti sarunām, lai varētu arī piedalīties sarunās. ASV atkal teica, ka te nu nav īsti iemesls steigties. Pēc tam ASV lēma paziņot kongresam uzsākt konsultācijas ar kongresu, piedalīties tirsniecības sarunās, un tad viņi vērsās pie mums un skaidroja, kādēļ notiek šīs konsultācijas, un līdz ar to uh, nevar ar mums eh, runāt par šīm konsultācijām, par tarifiem man arī jums jāteic, ka nekas uh, jauns nav noticis. Komisija pateikusi ļoti skaidri, ka vienīgās veida sarunas, kādas mēs varam sagaidīt, ir tādas, kuras aprobežojas tikai un vienīgi ar šiem industriālajiem tarifiem. Un arī Laithaizer kungs vēstnieks arī sagaida, ka pēc uh, konsultācijām ar kongresu tad sarunas uh, varētu notikt kaut kad janvārī. Lūk, nekādu jaunu notikumu nav runājot par šiem rūpniecības tarifiem. Galvenais jautājums, par ko ir diskutēts uh, otrajā darba grupā, tad runājam par regulatīviem jautājumiem. Raudzījāmies, kuros regulatīvos jautājumos, balsoties kopīgo, kopīgām interesēm, mēs varam virzīties uz priekšu. Diskusijas bija labas, iesaistījās regulātori no abām pusēm, pirms notika sanāksmes starp Malstrēmas kundzi un vēstnieku Laithaizeru. Vašingtonā bija arī komisijas uh, pārstāvi, dažādu regulatīvo uh, ģenerāla direktorāta pārstāvi, un tad arī ASV puses pārstāvēts tik ar galvenām regulatīvām iestādēm. Nu, kāda ir situācija pašlaik? Esam identificējuši potenciāli trīs jomas, kur mūsuprāt varētu progresēt Eh, samērā īsā laikā. Proti, um, zāles, medicīnas ierīces un kiberdrošība. Ja jums ir jautājumi, varu sniegt vairāk detaļas par šo. Šīs ir trīs jomas, kur līdz šim jā, esam identificējuši uh, labu iespēju īstermiņā progresēt. Tad vēl viena joma, kur ir sākšās labas diskusijas, bet nu skaidrs, lai tur progresētu, ir nepieciešams vairāk diskusiju. Te runājam par uh, atbilstības izvērtēšanu, par industriālajiem standartiem, īpaši jauno tehnoloģiju jomā. Uh, Arī runājām par zālēm, medicīnas iekārtām. Bez tā varētu būt vēl citas nozares, kur varētu būt liederīga, brīvprātīga, regulatīvā sadarbība. Līdz sarunas par šo turpinās, kā es teicu, bija labas sarunas starp komisāru Malstrēmu un vēstnieku Laithaizeru. Uh, Tad arī tika izvērtēta situācija, un tad šīs trīs specifiskās jomas, ko minēja Regulati, regulātori, ir visai jau tuvu, lai jau raudzītu, kā atvieglotu turmāko darbu, tāpat laikā respektējot regulatīvās prasības abās pusēs. Tālāk pētējo reforma. Ko darīt ar negodīgu tirzniecības praksi? Te bija ļoti labas diskusijas ar Amerikas Savienotajām valstīm par dažiem jautājumiem, piemēram, eh, kā stiprināt PTO disciplīnu industriālajā subsidiju jomā, kā atbildēt uz eh, forsētu tehnoloģiju transferu. Esam kopā strādājuši ar ASV, Japānu un citām valstīm, lai stiprinātu caurskatāmību PTO Baidos, ka ne par kādu progresu nevar ziņot. Šīs jautājums īsti netika detalizēti apspriest Vašingtonā. Kā jūs zināt, mēs strādājam ar citām valstīm, lai mums būtu priekšlikums un cerams, ka konkrēta priekšlikuma rezultāts būs tāds, ka Amerikas Savienotās valstis iesaistīsies diskusijās par šiem kritiskiem jautājumiem. Visbeidzot, uh, Jūs arī runājāt par šo 232 auto mašīnu izmeklēšanu. Jā, Baltijā namā bija diskusijas par šo, bet nekādi galīgi secinājumi vēl nav izdarīti, nedz pēc termiņiem, nedz par saturu, par 232 um, automašīnu ziņojumu, taču komisija arī ļoti skaidri runā ar vēstnieku par šo Laithaizeru kungu. Uh, un citām iesaistām pusēm, un pateicām ļoti skaidri, ka būs ļoti strikta atbilde uz jebkāda veida attieksmi, kur kā rezultātā tiks uh, automašīnām paredzēt papildus uh, nodokļu nodevas. Mēs strādājam kopš jūlija pie uh, sāraksta, uh, žinu, nodevu sāraksta. Uh, Bet, ja ir ziņojumi par uh, Eiropas Savienības eksporta sankcijām, tad uh, sāksies sarunas par šādu veidu sārakstu. Jebkurā gadījumā skaidrs ir, ka sarunas par tarifiem nevar sākties gadījumā, ja būs kāds ziņojums par Eiropas Savienības eksporta ierobežojumiem un sodīšanu. Lūk, Nu, situācija ir tāda, kā tā ir, kā es teicu, lielākas skaidrības te nav par tarifiem. Mēs pateicām skaidri, kā nekadā gadījumā mēs nevēlamies iekļaut lauksaimniecības tarifus, ja kāda veida sarunās ar ASV. Ir nedaudz progresēts pie dažiem regulatīviem jautājumiem, var sniegt vairāk informācijas, ja vēlaties. Un arī ļoti skaidri nostāja no mūsu puses, ka nekādā gadījumā mēs neuzsāksim jebkādas sarunas, ja tiek izteikti draudi un ja būtu kādi ziņojumi par eksporta ierobežojumiem, tad Eiropas Savienība ļoti strikti reaģēs un, protams, ceram, ka mūs atbalstīs Eiropas parlaments un padome. Lūk, tik tālu no esam par nākamajiem soļiem te mēs turpināsim arī tehnisku darbu pie regulatīviem jautājumiem. Tad varētu būt arī iespēja, bet nu, tas vēl nav pilnīgi apstiprināts par to, ka būtu diskusijas starp abiem pre prezidentiem G20 sanāksmē Buenos Airesā bet no tehniskā aspekta komisija sākusi gatavot divus, um, divus atsevišķus sarunu direktīvas viena direktīva par potenciālajām sarunām pār industriālajiem tārifiem gadījumā, ja pēkšņi ir iespējams te uh, virzīties uz priekšu ar ASV, un ļoti specifisks te ir jautājums pār šo uh, atbilstības izvērtējumu attiecībā uz regulējumu. Un tad te būtu nepieciešams sarunas par startautisko nolīgumu, šo conformity assessment. Un tad par šo jautājumu arī tad mēs nāktu klajā padomē ar a, sarunu <clears throat> direktīvu. Nu, lūk, tas viss, bet, protams, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies par iespējamo mandātu! Kāda ir jūsu uh, vīzija par termiņiem, vai šis parlaments vispār vēl tiks iesaistīts diskusijās par sarunu mandātu? Es te nošķiru piešķirtu mandātu par atbilstības izvērtējumu, kur tas ir tīri tehniskas dabas jautājums. Tekstam ir jābūt gatavam, jāiziet cauri visām komisijas procedūrām. Bet, nu, kad tehniski tas būs gatavs, tad mēs to iesniegsim padomē. Es domāju, ka tas varētu iet uz priekšu diezgan ātri. Par mandātu, par eh, industriālajiem tārifiem, nu te ir, protams, politiski elementi. Te mums ir skaidrs, ka sarunas var būt tikai un vienīgi par industriālajiem tārifiem. Un ir dīvaini sākt sarunas, ja mēs uh, nebūtu veikuši nekādu izpēti kopā ar uh, eh, tirsniecības partneri. Un šīs darbs nav paveikts nevis tādēļ, ka komisija vilcinātos, nē. Ne ASV mums saka, ka viņi nevar eh, veikt eh, šo izpētes darbu ar mums, jo tagad kongresā ir 90 dienu konsultācijas. Tas noslēgsies janvāra vidū. Un tad būtu loģiski, ja mēs pirms eh, iesniedzam kaut ko tārīfu sarunās, tad vismi, vismaz mums būtu iespēja izrunāt ar ASV partneriem. Uh, vai redzēt, vai viņi ir gatavi vest sarunas tikai un vienīgi par to, ko vienojamies kopīgajā paziņojumā. Te nav ne mazākā iecerē paredzēt kā citu veidu sarunas ar Amerikas Savienotām valstīm. Liels jums paldies! <clears throat> Ēnu referenti. Mm. Jānik Žado. Jā, paldies, Ignacio. Nu, deputāti parasti nav tādi īpaši viltīgi, un runājot par zaļajiem, mēs esam zem vidējā rādītāja, un es neko nesaprotu par šo procesu, ko jūs aprakstāt. Te ir jā, viens vārds, ko jūs gribat, no kā gribat izvairīties, ir tirzniecības vienošanās. Mēs runājam par industriālajiem tarifiem, mēs runājām par atbilstības uh, izvērtējumu, ir Amerikas kongresa process. Nu, tā tad laiks mums ir līdz janvāra beigām, bet es joprojām nesapratu, vai mēs vedīsim sarunas par tirzniecības nolīgumu vai nē. Kā es saprotu, un vēlreiz esmu diezgan ierobežots šai sapratnē, ja mēs runājam par tārīfiem, tad mēs runājam par tirzniecības nolīgumu. Bet es sapratu, jā, ka tas nav globāls nolīgums, tas ir tirzniecības transatlantiskais nolīgums, kas ir ierobežots tikai un vienīgi ar šiem industriāliem jautājumiem, varbūt atbilstības izvērtēšana. Nu, redzēsim, ko tur kongress būs izdiskutējis Amerikā. Ja tas ir tā, tad labi, jā, jūs prasīsiet mandātu, jūs teicāt, prasīsiet šo mandātu no pārdomas, un tad parlaments arī veiks savu darbu. Uh, nāksim klajā ar pie, pieņem kādu atzinumu par šo. Par šīm sarunām, bet pašlaik ir iespējas, jā, ka notiek sarunas, bet tās īsti nav sarunas. Tomēr ir bijušas kādas deklarācijas, paziņojumi, arī Junkera kungs ir nācis klajā ar saviem paziņojumiem, ja es saprotu, ka ir kaut kāds uh, stundu atšķirība, nogur, nogurums bet būs vairāk slānekļa gāzes, būs vairāk sojas ģēmo. Es nezinu, vai viņam kāds mandāts, eh, kas viņam notika galviņā tajā brīdī, kad viņš to teica. Es gribētu, lai jūs man paskaidrotu, vai būs sarunas par tirzniecības nolīgumu ar ASV vai nē. Un tad būs klasisks process, klasisks sarunu process, būs diskusijas par viņu mandātu, par transatlantisko tirzniecības nolīgumu. Šalts kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Paldies, Ignācijo, par uh, brīfingu. Vakardien bija viedokļu apmaiņa koordinatoriem, komisāri, un Janik viņi pateica ļoti skaidri. Šīs nav nekādas tirzniecības sarunas. Tātad te nav runa par nolīgumu, nē, te ir runa tikai par muitas nodevām attiecībā uz atsevišķiem industriālām precēm un daži regulatīvi aspekti, kā to tikko skaidroja arī Ignācijo. Man ir jautājums sekojoši Ignācijo. Tātad, ja runa ir par dažiem regulatīviem aspektiem, viņš runāja arī pār pozitīvo uh, virzības priekša medicīnas iekārtu un zāļu jomā. Tālāk ir jautājums par regulatīviem aspektiem ASV un ES. Es attiecībā uz zāļu ražošanu un ka regulatīvie noteikumi atšķiras. Nu, un mēs nepieļaujam uh, testēšanu uz dzīvniekiem. Nu, tad par ko tad mēs šeit runājam? Vai tagad uh, mēs te kaut ko iemainam, kaut kādas preces, un atkal ir jautājums jā, par šiem regulatīviem aspektiem. Ko tas nozīmē? Tāds būtu pirmais jautājums, otrs jautājums. Jā, ir ļoti svarīgi runāt par 232 problēmām. Tā nu ir nozare, kur uh, uz alumīniju un tērauda industrijām ir noteikts nodevas. Sakot arī, jā, gala beigās, ka ir arī drošības jautājumi, un tagad uz spēles ir likt arī uh, autobūvas industrija. Tad kāda ir jūsu nostāja? par šiem, šīm iespējām sārunām. Vai amerikāņi vispār ir gatavi piedalīties sarunās, vai amerikāņi vēlas šo preventīvo pasākumu atsaukt, lai izvairītos no PTO problēmām un tam līdzīgi. Paldies! Minēra kundze. Jā, ja, voorzitter, dank u wel. Paldies, priekšsēdētāji. jau vienu jautājumu kolēģis uzdeva, tādēļ es to neatkārtošu. Bet kas notiek ar mandātu, bet vai ir nepieciešams arī eh, manda, mandāts šai regulatorajai sadarbībai? Paldies! Mr. Dārtmos. Dārtmos kungs. Paldies! Es biju ļoti pārsteigts, kā darba kārtībā bija punkts par ES ASV tirsniecības sarunām, it kā tāds būtu. Nu, tāds bija kaut kāds divus gadus atpakaļ. Es atceros, ka arī plenārsēdē ļoti aktīvi par uh, šo runāja, un arī uh, EP bijušais prezidents Šulcs par šo ļoti kaislīgi runāja. Uh, Nu, tiešām ir satraucošas ziņas, ka šādas sarunas vispār notiek, bet tomēr izskatās, ka tās tomēr nav īsti tirzniecības sarunas. E, runāts par tehniskajiem jautājumiem un tam līdzīgi. Es gribētu norādīt, ka es, e, kurš astoņas gadus dzīvos ASV, mācījos Amerikas universitātē, vēsturiski demokrāti iestājas par aizsardzību, republikāņi par brīvu tirzniecību. Nu, tagad republikāņi kļūst par protekcionistiem. Uh, Amerikas prezidenta uh, vadībā, es neminēšu maz viņa vārdu, jo nu, tas visus uh, novērsīs no galvenā jautājuma, bet demokrāti īsti nav kļuvuši par brīvās tirzniecības atbalstītājiem. Jo, kā jau uh, guvernators ir rep demokrāta partijas brīvā spārna vadītājs. Tad, lai būtu ES ASV tirzniecības sarunas, lai runātu par šo jobu zēku, par lauksaimniecību un tā tālāk. Nu, šāds sarunas vispār nevar notikt, vai varbūt jūs zināt kaut ko, ko mēs nezinām. Un man ir jautājums. Vai šīs tirzniecības sarunas nav vienkārši aizbildinājums, lai runātu par atsevišķiem tirzniecības sektoriem, e, un to nevajadzētu saukt par tirzniecības sarunām. Ignācio no manas puses. Tarifi industriālām precēm neminota automašīnas. Es neatceros precīzus skaitļus, cik ir liels šis tirzniecības apjoms. Uh, ko nodrošina šīs preces, šī izstrādājumi. Un tie ir 70, 60, 60 50 procenti. Cik daudz tas ir? Vai to akceptētu PTO? Kā ambiciozu tirzniecības nolīgumu? Otrakārt. Tad man ir problēma ar to, ka tiek izslēgtas automašīnas jo tas ir tāds nepārtraukts drauds, kas mums te planē virs galvas. Šī iespēja noteikt tarifus automašīnām, bal, nu, balstoties šo vecmodīgo 232 likumdošanu, kas nāk vispār no augstā kara laikiem 62. gada. Tas ir tāds pastāvīgs drauds. Un tad vai vispār ir saprātīgi vienoties par kaut ko un pieņemt šo pastāvīgo apdraudējumu? Uh, viens papildus jautājums, Ignācio. Jūs minējāt uh, termiņš 90 dienas un tātad janvāra vidus. Cik es saprotu, kā notiek Amerikas process administrācijai, tad vajadzēs publicēt 30 dienas pirms uh, termiņa beigām uh, savu vēlmi piedalīties sarunās. Tas nozīmē, ka mēs jau visi zināsim decembra vidū, ko grib amerikāņi. Tad, uh, ko šie termiņi nozīmē Eiropas komisijai, ņemot vērā jūsu formālās attiecības ar padomi? Paldies, Imakulada. Paldies, eh, Ignacio, par skaidrojumiem, ko mums sniedzi. Man būtu sekojuši jautājums. Tad, nu, vienalga, kā mēs eh, sauktu šo nolīgumu, vai tas būtu tirzniecības nolīgums vai nē, eh, piekrītu Žado kungam. Bet tātad sarunas, kur būs runa tikai par industriāliem tarifiem. Bet kādēļ? ASV taču ir atteicies no Parīzes vienošanās, ja ir ļoti svarīgi uh, vienoties par Parīzes, uh, lai Parīzes vienošanās tiktu ievēroti, tas tieši attiec uz šiem industriāliem, industriāliem tarifiem. Un kādēļ nerunāja par pakalpojumiem un lauksaimniecības nozares? Es nesaprotos iemeslus. Uh, kādēļ tikai vienīgi industriāla rakstura nolīgums tagad liek uz spēles pilnīgi visus mūsu principus, kuriem būtu jāatspoguļos brīvās tirsniecības nolīgumos. Lūdzu, Ignācio! Paldies! Janika jautājums. Nu, skaidrs ir tas, ka eh, mēs eh, dažādu iemeslu dēļ neesam iecerējuši vest sārunas par visaptverošu tirzniecības nolīgumu ar ASV. Ir ļoti daudz iemeslu, kas to paskaidro. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka tas nedarbotos. Mēs to ļoti labi zinām, ka uh, ASV uh, neatbildētu pozitīvi uz mūsu prioritātēm, arī ņemot vērā sarežģīto kontekstu par uh, divpusēju tirsniecības konfliktu. Abi prezidenti vienojās, ka pašlaik varam runāt par kaut ko ļoti ierobežotu tikai un vienīgi par industriālo tarifu atcelšanu. Protams, tas ir par tirzniecību, tā arī tas ir par tirzniecību, bet nekādā gadījumā tas nav visaptvarošs tirzniecības nolīgums. Nē, te runājam tikai un vienīgi par industriālo tarifu atcelšanu abās pusēs. Tālāk par soju ģēmo. Kā jūs zināt, tur nav nekādu saistību un apņemšanos uh, nemainīsim mūsu politikas sojas jomā. Uh, vienkārši tas tika pārbaudīts, ka sojas imports pieaug Eiropas Savienībā par ģēmo. Gribu atgādināt, ka Eiropa Pādomas priekšsēdētājs arī pateica, ka viens no jautājumiem, kur ir uh, Vēl jāturpina diskutēt starp ES un ASV ir uh, sašķidrinātā dabas gāze. Un te jāvirsās uz priekšu ASV, jo tieši ASV piemēro ierobežojumu sašķidrinātai dabas gāzei, tās eksportam. Atbildēšu arī uz 30 dienu jautājumu. Pa, tālāk Nu, nē, nekur nav teikts, ka administrācijai ir jāpaziņo kongresam 30 dienas pirms uh, konsultāciju beigām un ka jāziņo par sarunu mērķiem 30 dienas pirms sarunu sākuma. Ir jāveic šāds paziņojums. Tas nozīmē, ka paziņojums var, piemēram, notikt jebkurā brīdī. Pēc 90 dienu konsultācijas, jā, tas būtu dīvaini, ja šī administrācija uh, notificēja kongresām par detalizētām sarunām, nenoturot nekādas diskusijas ar mums, lai redzētu, vai mēs vispār esam vai nesam gatavi runāt par šo. Nu, tā, domāju, ka pirms viņi runās eh, ar kongresu, tad viņi vērsīsies pie mums un teiks mums, vai viņi ir gatavi vai nē runāt lai atcēl, par vienošanos atcelt industriālos tārifus. Par to vienojās abi prezidenti, ne par ko citu. Šalca kungs, jūs iespējams zināt, ka pirms Vašingtonā izvērtām detalizētākas diskusijas starp regulātoriem izplatījām dokumentu dalību valstīm un Eiropas parlamentam, kur visai detalizēti arī paskaidrojām, kādi ir konkrēti jautājumi, kur mūsuprāt bija iespēja progresēt ar ASV pie regulatīvās sadarbības. Runājot par zālēm. Jūs zināt, kā ar ASV mums ir sastarpējās atzīšanas vienošanas par, labām, par labu ražošanas praksi. Tas darbojas gana labi. Uh, bet pašlaik tas piemērojas tikai un vienīgi farmācijas zālēm. Ir iespējams, ka tās arī vēl paplašināsies un iekļausim arī dzīvnieku zāles, veterinārās zāles. Par to tagad arī diskutēs regulātori. Par medicīnas iekārtām Esam runājuši par atsevišķiem jautājumiem jau iepriekš ar ASV. Viens no jautājumiem ir, kā nodrošināt to, lai mūsu medicīnas iekārtu izsekojamības sistēmas būtu atbilstīgas Tātad viens no, šis viens no svarīgiem jautājumiem arī te regulātoriem ir jāidentificē jautājumi un arī jā, šeit būtu saprātīgi vēl diskutēt, lai redzētu, kā tad arī atbilst mūsu datu bāzes, lai izsekotu um, medicīnas iekārtas, nodrošinātu šo izsekojamību. Un tad, lai arī Eiropas Savienība varētu piedalīties uh, daudzpusējā vienošanās par medicīnas iekārtām medicīnas iekārtām es izdarīju to pašu, ko zālēm, proti izvairīties no liekas inspekciju pārklāšanās. Lūk, par šādiem jautājumiem mēs diskutējam starp regulātoriem. Un jā, uzskatām, ka vajadzētu pavisam drīz spētu pavirzīties uz priekšu šais jautājumos. Atgriezīšos pie 232, turpināšu ar regulatīviem jautājumiem. Tātad jautājumi, par ko spriedām ar Amerikas Savienotajām valstīm, ir viens konkrēts jautājums, kur izskatās, ka mums ir nepieciešams iet uz padomi, prasīt sarunu direktīvu. Um, šis atbilstības izvērtējums, jo tas, par ko mēs diskutēsim, tur būs nepieciešama uh, abām pusēm vienoties par starptautisku vienošanos, un mēs, protams, to nevaram darīt, ja padome neapstiprina sarunu direktīvu. Šī iemesla dēļ mēs sagatavojam specifisku izpētes, atbilstības izpētes mandātu. Jautājumi, kur nav nepieciešams mandāts, ir jautājumi, kur mēs virzamies ātri, skaidri, caurskatāmi. Uh, redzēt, kādi ir regulatīvie jautājumi, par ko esam sprieduši ar ASV, vienmēr sakot skaidri, ka mēs nemainīsim savu regulatīvo sistēmu, mēs vienkārši raudzīsim, kādas ir iespējas, lai nodrošinātu labāku sadarbību starp regulātoriem. Un tad arī ir jāpasaka šeit skaidri, ka jebkādas diskusijas par regulatīviem jautājumiem ir absolūti jānodala, jo no jebkādām citām sarunām par industriāliem tarifiem. Mēs gribam, lai diskusijas, kas notiek par regulatīviem jautājumiem, nekādā gadījumā nesajaucas ar sarunām par uh, industriāliem tarifiem. Tad šīm sarunām ir jābūt uh, totāli nošķirtām. Tālāk, vai šī administrācija būs gatava runāt par Jobs Act atbilde nē. Par Buy America jautājumiem arī viņi nebūs gatavi runāt. Līdz ar to runāt par visaptvarošu tirzniecības nolīgumu um, nav kas tāds, ko mēs varētu darīt pašlaik. Jo nebūtu iespējams rast līdzsvaru. Šajā sarunās tālāk par automašīnām. Mums nu ir skaidrs, ka, pa, ka automašīnas ir jāiekļauj šai sarunās par industriālo tarifu atcelšanu. Amerikāņiem varbūt ir cits viedoklis, tas arī ir viens no jautājumiem, kurš vēl būs jāprecizē pirms vispār sākam sarunas. Nolīgums, kur tiek atcelti tarifi pilnīgi visiem industriāliem izstrādājumiem, bet ne ā, lauksaimniecības jomā tas ir pamatojami, ņemot vērā 24. panta kat tekstu un atbilstību tam 95% tirzniecības apjomu šeit ir par muita šīm tarifu līnijām. Uh, Es nezinu, bet apmēram tie ir 90%. Nu, tad pēdējo standārtu kontekstā tā ir tāda vienošanās, kas izslēdz lauksaimniecību, tas ir absolūti atbilstīgi 24. pāntam. Šī vienošanās, kas izslēdz pasažieru automašīnas, tur ir cita veidā priekšlikums, jo tā ir arī liela daļa no eh, nu, mūsu divpusējās tirzniecības ar ASV. Un tad mēs varam izslēgt, jā, šos jautājumus. Jābūt arī šai pētējo atbilstībai. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ mūsu prāt, uh, nu, tas nebūtu atbilstīgi. Jā, nu arī auto uh, mašīnu nozarē, protams, varbūt uh, šie svarīgākie jautājumi par termiņiem, piemēram, to var diskutēt arī skaidri jau pateicu, ja mēs saskaramies ar draudiem pār tārifu noteikšanu automašīnām, tad sarunas vispār nesāksies. Tad, kas notiek, ja sākam sarunas un kādā brīdī izrādās, ka uh, draudi ir, nu tad vienkārši pārtraucam sarunas. Mēs nevaram noslēgt nekādu vienošanos par tarifiem ar ASV, ja Te ir 232 sadaļā apdraudējums. Pateicām ļoti skaidri arī, ka um, automašīnu kvotas nav kaut kas tāds, ko mēs varētu darīt. Tas būtu absolūtā pretrunā ar PTO noteikumiem un pienākumiem. Par tēraudu alumīniju Mālstrēms kundze jau to ir teikusi arī uh, Viņa teica, ka kopīgā paziņojumā ir kāds paragrāfs, kas arī nosaka, ka abām pusēm ir jāatrod risinājums par um, alumīnija tērauda tarifiem. Līdz šim neesam saņēmuši nekādas indikācijas, nekādu piedāvājumu no amerikāņiem, kas mums liktos apmierinoši. Varbūt ASV varētu domāt par kvotām drīzāk un nevis tarifiem, bet, nu, Tas ir arī pretrunā ar PTO. Tas ir pat sliktāk mūsu industrijai nekā tarifi. Bet nu pašlaik nav nekādu lielu rīcības brīvības, nav nekādu piedāvājumu. Imakulāda, protams, uzdeva sarežģītāko jautājumu. Te ir jāņem vērā specifiskais konteksts, kādā notiek šīs sarunas. Mēs mēģinam izvairīties no milzu tirzniecības konflikta starp ASV un ES. Nu, tas tā arī ir jāredz. Ko mēs varam darīt, lai izvairītos no šī konflikta starp ASV un e ES? Te mēs runājām par ierobežotām sarunām, kas, saruna, kas attiec tikai uz industriāliem tarifiem un arī tad nošķirtīja atbilstības izvērtējums. Nedomāju, ka šai kontekstā būtu saprātīgi teikt, ka tam ir jāiet rokā rokā roku rokā ar ilgspējīgo attīstības sadaļu, jo šeit runa nav par visaptvaros tirsniecības nolīgumu. Tas ir jāskata tikai ļoti, ļoti īpašā kontekstā, kādā notiek šīs sarunas. Okay, so uh, let's see. Tādā gadījumā redzēsim, kas notiek tuvāko nedēļu laikā Savienotajās valstīs un, protams, e, komisijā. Nākošais darba kārtības punkts tām vajadzētu būt viedokļa apmaiņa pār savienotās, par apvienotās karalists izstāšanos un pār ekonomikas un tirzniecības partnerību, bet Šeit mums ir dažas nopietnas problēmas. Ir atlikušas tikai desmit minūtes. Pirmkārt, un otrkārt, mūsu referents nav pieejams, un treškārt, un galvenā, tā ir galvenā problēma, mēs vēlētos privileģētu viedokļu apmaiņu ar komisiju vai ar sarunu grupu no Eiropas Savienības puses. Un abas puses atteica uz aicinājumu. Es šo punktu iekļauju darba kārtībā, respektējot dažādo komiteju, dažādās atbildības. Uh, ir pilnīgi skaidrs, kā mēs nestrādājam ar nolīgumu kā tādu, bet šeit ir runa par darījumu tirzniecisko pusi. Kā par to, kādas veidosies nākotnes attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti, un šis dokuments ir publicēts 14. novembrī, ja kas manā dzimšanas dienā. Un tas būtu varējis būt par vienu no būtiskiem dokumentiem diskusijām, bet kā es sacīju, attiecīgās eh, sarunu puses no sarunu grupas nav klāt, un arī tāpēc, ka laiks ir visai ierobežots, es gribētu likt priekšā šo diskusiju pārcelt uz vēlāku laiku, bet, ja tomēr ir komentārs tad nāciet klajā. Ļoti īsi piekrītu pārcelšanai, bet tomēr, e, ja komisija būtu ieradusies, man būtu jautājums, ko uzdot, kas attiecas uz politisko deklarāciju vai Eh, tirzniecības jautājumi ietilps sarunu mandātā, jo šeit nav legāla satura un tā ir vispārīga de deklarācija. Ja tā tas nav, tad mums būtu kas par to jāzina vairāk. Tik tiešām es saprotu, ka šis teksts nav juridiski saistošs, tomēr atsevišķi tirzniecības aspekti tika pieminēti, un jautājums ir par to, kāds nāks pilnvarojums sarunām. Helmuts, paldies, priekšsēdētāji, piekrītu at, debats atlikts, taču mums vajadzētu sagatavoties pašiem tam, kā Mēs pēc decembra padomas vēlākais, ja nākošajā nedēļā nenotiek īpašā padoma, ir jāmeklē vienošanās, un mēs kā INTA komiteja esam atbildīgi pār nākotnes attiecībām. Mums vajadzētu detalizēti izrunāt. Uh, izaicinājumus, ko mēs vēlamies no nākotnes ekonomiskās un citas sadarbības, lai mēs saņemtu skaidru signālu par to, kāda ir šī brīža situācija mums, vajadzētu ietekmēt to mandātu, kas tiek dots, un mēs esam šajā ļoti uh, īsajā laika termiņā, un mums vajadzētu pārdomāt lietas atbildīgā veidā. Dārgmut kungs, es, protams, piekrītu pārcelšanai, bet man ir procedūras jautājums. Vai ir kādi apstākļi? E, kuros komiteja var pieprasīt e, komisijas pārstāvu būt klāt. Mēs varam lūgt, bet mums nav formālu tiesību to pieprasīt. Labi, tādā gadījumā mēs varam pārēt pie 29. punkta, kas ir dažādi jautājumi. Tas ir mans iemīļotākais, iecienītākais darbkārtības punkts. Uh, Citu jautājumu nav. Nākošā sanāksme ir paredzēta 3. decembrī, un šodienas sēdi mēs beidzam. Sēdi mēs beidzam.